meine sehr verehrten Cienītās dāmas un godātie kungi, es labprāt ķertos pie darba un vēlējos jūs visus sirsnīgi sveikt Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē. Šodien mēs a, esam organizējuši semināru par a, dažādiem tiesiskajiem aspektiem un vēlējos mūsu vidū sirsnīgi sveikt dalību valstu parlamentu pārstāvis. Uh, Un eh, tā jau ir tāda iesakņojusies tradīcija, ka mēs organizējam seminārus kopīgi ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Es vēlējos pateikt, ka pie mums ir ieradies 21 deputāts no 18 eh, dalību valstu parlamentiem un jāņem vērā, ka laika apstākļi ir eh, visai sarežģīti, bet nestoties uz to ir ieradies kupls dalībnieku skaits un es domāju, tā ir patiešām laba zīme. Mūsu komiteja, juridisko lietu komiteja, otro reizi organizē šādu tādu uh, semināru, mēs tiekamies ar kolēģiem un kolēģiem no dalību valstu parlamentiem, un īstenībā šīs tradīcijas ir attaisnojušas savu nozīmīgumu. Šodien mēs runāsim par ģimeņtiesībām un par to, kā uzlabot dažādas tiesiskos aspektus šajā jomā, runājot uh, par abu vecāku tiesībām, un tas ir jautājums, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs, ir ļoti daudz uh, dažādu, teiksim, ģimenes saišu, kas skar vairākas valstis, un, ja mēs runājam par mantojuma tiesībām, kas ir jāizskata tādā pārobežu griezumā, tas, protams, ir jautājums, kas pieaug savā nozīmīgumā. Ar to ir saistīta arī virkne dažādu problēmu, un mums, kā Eiropas Savienības likumdevējiem, kopīgi ar dalību valstu parlamentiem, ir jāiesniedz savus ieguldījumus, lai visu šo tiesisko arhitektūru padarītu mūsu pilsoņiem pāredzamāku. Es domāju, ka Eiropas Savienība tādā veidā var sniegt pietiekam labu ieguldījumu, praktiski uzlabojot savu pilsoņu dzīvi. Un, protams, mums ir jārunā arī par teorētiskajiem aspektiem, teorētiskajām detaļām, bet eh, šis būs eh, tāds konkrēts taustāms ieguvums. Mēs, eh, kuru katru brīdi uzklausīsim vairākus runātājus, es jau vēlējos sveikt Dajanu Vales, kas sēž pie manas kreisās rokas. Viņa arī eh, ir Eiropas parlamenta deputāte un arī referente. Viņa pēc tam pārņems vadības grožu savās rokās, jo man 11. ir jādodas prom uz citu tikšanos, un, diemžēl, jūs būs jāpamēta. Tālāk eh, es sirsnīgi sveicu Melhioru Vatelet. Es ceru, ka es viņa vārdu izrunāju pareizi. Viņš ir Beļģijas valdības pārstāvis, budžeta, imigrācijas, patvērumu meklētāju valsts sekretārs. Un eh, viņš tāpat ir atbildīgs arī par kultūras eh, institūcijām Beļģijā. Viviāna Redinga vēl pie mums nav ieradusies. Komisārs kundze apmeklēs mūs kaut kur ap desmitiem. Iespējams, ka arī viņu klimatiskie apstākļi ir nedaudz aizkavējuši, tādēļ viņi pie mums ieradīsies novēloti. Tie bija apmeklētāji, ko es vēlējos personīgi sveikt mūsu seminārā un vēlējos jums novēlēt auglīgu darba cēlienu. Tagad uh, tāda tehniska detaļa, ja jūs vēlties izteikties par kādu e, jautājumu, e, jūs priekšā uz galda at, atrodas eh, šādas veidlapas, jūs tās varat aizpildīt un nodot priekšā sekretariāta dalībniekiem. Tad mums būs vienkāršāk organizēt diskusijas un mēs tad varēsim vienkārši redzēt, kurš vēlēsies izteikties. Tas būs daudz vienkāršāk un racionālāk nekā, ja mēs mēģināsim šeit sarīkot brīvā mikrofona procedūru. Eh, tāpat eh, jūsu priekšā uz galda atrodas vairāki dokumenti, kuros ir iekļauta vērtīga informācija. Tur ir rezultāti, dažādi pētījuma rezultāti, zinātniskie darbi, un es sirsnīgi vēlējos pateikties mūsu čaklajiem darbiniekiem, kas ir sagatavojuši šo dokumentu kopumu. Man arī bija iespēja iepazīties ar šiem dokumentiem, es vēlējos teikt, ka tie patiešām uh, ir izcili sagatavoti. Tie bija sākuma vārdi, ko es vēlējos belstu, un tagad došu vārdu Valdājanai. Paldies! Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs! Eh, kā vienai no. Eh, es vēlējos eh, jūs sirsnīgi sveikt mūsu parlamentu priekšsēdētāju Ježī Buzeka vārdā un tagad pieskaršos mūsu sanāksmes Eh, paredzētā darba kārtībai un iepazīstināšu jūs ar eh, to darbu eh, apjomu, ko mēs esam padarījuši pēdējo gadu laikā. Un, protams, ka ar jūsu palīdzību un atbalstu esam gatavi aktīvi darboties arī nākotnē, lai varētu mūsu pilsoņu dzīves padarīt vienkāršākas un lai ģimeņu tiesības būtu pārskatāmākas. Runājot arī par dažādiem pārobežu aspektiem kādam vajadzētu būt atspēriena punktam. Pirms vairākiem gadiem Eiropas parlamentā norisinājās diskusijas par šiem jautājumiem. Un, ja mēs runājam par eh, personu brīvu pārvietošanos, īstenībā tagad ir eh, vieglāk kaut kur nosūtīt preces vai mantas, piemēram, kartupeļu maisu nosūtīt uz citu pasaules galu, ir vienkāršāk nekā šāds pašas privilēģijas piedāvāt pilsoņiem. Un mums ir jāprūpēs, lai arī personu brīvu pārvietošanos viļņošanos pārvērstos realitātē. Un valdībām ir jāpaziņo saviem pilsoņiem, ka viņi šīs privilēģijas var izmantot par visiem simts procentiem, un tās ir jāuzskata par pašsaprotāmām tiesībām. Iepazīstoties ar statistiku, 2019. gadā 12 miljoni Eiropas Savienības pilsoņu patiešām šīs privilēģijas izmantoja. Viņi vai nu devās eh, studēt, eh, pavadīja pensiju, eh, vai arī devās strādāt, vai vienkārši mainīja dzīves vietu, dodoties uz citu Eiropas Savienības valsti, kur nebija viņa dzimtene. 12 miljonu pilsoņu mēs zinām, ka šis skaitlis aug katru dienu. Ņemot vērā paaugstināto mobilitāti Mums ir jāapzinās, ka uh, daudz dzīves aspekti, piemēram, ģimenes dībinēšana, precēšanās, šķiršanās un arī uh, aiziešana no šīs pasaules, tās visas ir, tie visi ir notikumi, kam arī ir šis pārobežu konteksts. Un jāņem vērā, ka cilvēki šādos gadījumos bieži vien ir ļoti uh, vārīgi, viņi ir, jau tā ir pakļauti dažādām nepatikšanām, un ja viņi vēl saskars ar uh, starptautiskajiem tiesiskajiem aspektiem, tas viņu dzīvi vēl vairāk sarežģīja. Un nestoties uz lielo darbu apjomu, ko jau esam paveikuši, joprojām ir uh, dažādas tiesiskas, praktiskas un administratīvas grūtības, jo dalību valstu tiesiskās sistēmas ir atšķirīgas. Uh, Un, ja vecāki šķiras, tad ir jāsaprot, pēc kuras valsts likumdošanas šī šķiršana tiks veikta, kas notiks attiecībā uz mantojuma tiesībām un kādas būs vecāki iespējas apmeklēt savus bērnus pēc šķiršanās. Un, protams, ir arī jāatzīst eh, ģimenes stāvoklis eh, gadījumā, ja vecāki ir šķīrušies, un tas ir jānorāda attiecīgos dokumentos. Un īstenībā Eh, visa, visi šie aspekti un eh, šādi gadījumi cilvēku dzīvi tikai sarežģīja un eh, Eiropas Savienībai vajadzētu kaut ko darīt, lai šo situāciju padarītu vienkāršāku. Uh, Un mēs saprotam, ka mums ir jāpiedāvā tiesības pilsoņiem saņemt konsultāciju un uh, izmantot savus privilēģijas pilnā apjēmā. Un citreiz, ņemot vērā finansējumu trūkumu, cilvēkiem nav pietiekami labas iespējas izmantot savus tiesības. Un šī tiesiskā un likumdošanas arhitektūra ir ļoti sarežģīta, tādēļ mēs vēlamies atvieglot pilsoņu dzīvi un vēlamies, lai, piemēram, pilsoņi varētu izmantot šīs privilēģijas, varētu brīvi pārvietoties, arī baudot tos ieguvumus, ko piedāvā vienotais tirgus. Mēs vēlamies vienkāršot dažādas likumdošanas un tiesiskos aspektus, un ja mūsu pilsoņi vēlas izmantot uh, brīvas pārvietošanās priekšrocības, tas, protams, var arī uzlabot Eiropas Savienības ekonomisko izaugsmi. Varbūt, ka sākumā es neizteicos tik optimistiski, bet uh, tagad es vēlējos paust arī savu gandarījumu par sasniegto progresu. Tika samazinātas vairākas barjeras, kas joprojām pastāvēja pilsoņu ceļā eh, tika pieņemta Brisele 2 direktīva par eh, eh, mantojuma un īpašuma tiesību pieņemšanu pārobežu režīmā un tāpat runājot par sadarbību uzturtiesību jomā un Mēs visi bijām informēti par to, ka dalību valstīs joprojām uh, norisinās darbs runājot par ģimenes stāvokli, par eh, šķi laulību šķiršanu un arī mantojuma tiesībām, bet joprojām ir daudz veicamā. Mums varbūt vajadzētu vairāk padomāt eh, par vecāku tiesību aizstāvību, par bērnu aizstāvību, ja ir uh, laulības starp dažādu tautību cilvēkiem un vajadzētu arī parūpēties, lai starptautisko adopciju lēmumu tiktu īstenot par visiem 100%. Tāpat mēs runājam arī par uh, šiem surogātu nolīgumiem, surogātu vecāku nolīgumiem, un mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāparūpējas par to, lai arī šādos gadījumos uh, cilvēku tiesības būtu ievērotas. Ir ļoti daudz uh, šādu starptautisku līmeņu problēmu, mēs runājam par īpašumtiesībām un e, arī par cita veida savienībām. Ja mēs runājam arī par laulību slēgšanu, ir daudz problēma, ir uh, vardarbība ģimenē, uh, meitenes tiek piespiestas precēties, un mēs joprojām ar to sastopamies Eiropas Savienībā. Ko mēs, Eiropas Savienība kopumā un dalībvalsts atsevišķi, var darīt, lai uz to reaģētu? Tad, kad mēs uh, sākām uh, darboties jaunajā sasaukumā, pirmā gada laikā gan parlaments, gan komisija apzinājās, ka pastāv pietiekami liela politiskā grība pievērst uh, Eh, visu savu uzmanību mūsu pilsoņiem, veidojot politiku ikdienā, protams, runājot arī par civilajām tiesībām. Eh, ir eh, jāpievērš, noteikti vairāk uzmanības ir jāpievērš Stokholmas programmai, likumdošanas laika sākumā, sasaukuma laika sākumā komisija jau piedāvā to izskatīt, un mēs esam paredzējuši virkni citu aktivitāšu. Un, protams, arī vajadzētu uh, pado, vairāk pievērst uzmanību mūsu pilsoņiem, eh, ko viņi izjūt, eh, kādi ir viņu uzskati un kāds ir viņu viedoklis, jo Eirobarometra pētījumā Nesen e, divas trešdaļas no respondentiem apgalvoja, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties iniciatīvu runājot par šo, šīm startautiskajām ģimeņu tiesībām. Un es domāju, ka šīs pilnvaras, kas mums tiek piešķirts, ir patiešām nozīmīgs un uzliek uz mūsu pleciem lielu atbildību. Mēs arī vēlētos uzsvērt ka šeit mēs nerunājām par lielāku harmonizāciju. Vairums no mums, protams, pārstāv savu valsti, un katrā valstī ir iesakņojušās konkrētas tiesiskās un likumdošanas tradīcijas, un mēs tās vēlamies aizstāvēt arī turpmāk, un mēs nevēlamies šīs sistēmas kaut kādā veidā izjaukt. Nē, mēs vēlamies atrast tādas metodes, kur ņemot vērā vairāku dalību valstu atšķirīgās sistēmas, mēs varam tās atzīt un varam parūpēties, lai tām būtu labāka sadarbspēja pieeja. Un, protams, jāprūpēs, lai šīs sistēmas darbotos saskaņotāk un viena dalībvalsts atzītu otrā dalībvalstī pieņemtos spriedumus. Tādā veidā piedāvājot mūsu pilsoņiem pēc iespējas vairāk palīdzības un piedāvājot arī šīs privilēģijas izmantot brīvas pārvietošanās iespējas. Nacionālajiem parlamentiem tas piešķirs arī vairāk pilnvaru, vairāk iespēju. Uh, un dalībvalstu parlamenti varēs vairāk uzmanības pievērst saviem pilsoņiem un arī šiem ģimeniskajiem aspektiem. Tieši tādēļ tikšanās ar dalībvalstu parlamentiem ir izšķirīgi svarīgas. Mums ir jāizkopja savas attiecības un jāsadarbojas daudz ciešāk arī nākotnē. Un nevien runājot par uh, pilsoņu tiesībām, civiltiesībām, nē, Mums vajadzētu arī iesaistīt šajā darbā aspektus, tieslietu sistēmas pārstāvjus, jo tie ir īsti profesionāļi un viņi katru dienu sastopas ar šādiem gadījumiem un īstenībā viņi ir atbildīgi par mūsu pieņemto politisko stratēģiju īstenošanu un viņu iesaistīšana kopīgajā darbā jau no pašas pirmās dienas ir patiešām no svāra, lai varētu palīdzēt Eiropas Savienības pilsoņiem. Līdz ar to esmu patiešām gandarīta, ka esam organizējuši konferenci un mani sastādītā programma patiešām patīkam pārsteidza, ir sagatavots arī iespaidīgs dokumentu kopums, un tas pierāda to, cik eh, augstā līmenī tikšanās ir organizēta, un vēlējos vēlreiz sirsnīgi sveikt mūsu vidū parlamenta pārstāvis, ir ļoti labi, ka ir uh, ieradies Vaheleta kungs, kas pārstāv Beļģijas prezidentūru, un, protams, mēs ceram, ka kur katru brīdi zālē ieradīsies arī Redingas kundze. Paldies par jūsu līdzdalību, un es ceru, ka šī diena būs patiešām auglīga mums visiem. Paldies! Liels paldies, Diana, saka priekšsēdētājs, paldies par jūsu ievadvārdiem! Un tagad izmantošu iespēju un uzreiz došu vārdu Melchioram Bahaletam, eh, Beļģijas valsts sekretāram. Lūdzu, jums vārds! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu jums visiem pateikties par šo iespēju piedalīties šajā tikšanās reizē ar dažādo valstu parlamentāriešiem. Un mans uzdevums ir ies, pastāstīt jums un iepazīstināt jūs ar Beļģijas prezidentūras panākumiem. Uh, Beļģijas prezidentūra ir kā tāds viens etaps pilsoņu un ģimeņu tiesību izstrādē, eh, gan šajās te pilsoņu tiesībās, gan arī ģimeņu tiesību jomā. Un šīs dienas tikšanās dod man iespēju eh, nedaudz izcelt Beļģijas prezidentūras paveikto. Tādēļ liels paldies par eh, šo piedāvāto iespēju. Es redzu, ka jums ir ļoti noslogot darbu kārtība, ir ļoti daudz uzaicināto runātāju. Manuprāt, šī diena līdz ar to ir ārkārtīgi bagāta un ļoti gara tā būs. E, no pilsoņu tiesību viedokļa es domāju, ka tas ir ārkārtīgi labi. ir taisnība, ka Eiropieši tiešām pārvietojas aizvien vairāk, un par laimi ļoti labi mēs to vēlējāmies. Tas bija viens no mērķiem Eiropas Savienībā, lai pilsoņiem būtu brīva pārvietošanās iespēja, un tas darbojas. Arī pārobežu laulību un dažādu citu veidu attiecību skaits aizvien pieauga Eiropas Savienībā. Uh, un šis pieaugums turpinās. Tas ir ļoti pozitīvi. Uh, ja mēs ņemam vērā gan profesionālos iemeslus, gan kultūras iemeslus, ir ļoti daudz iespēju šobrīd iepazīt Eiropas kontinentu. Un aizvien vairāk Eiropas pilsoņu pārvietojas Eiropas ietvaros no vienas valsts uz citu. Uh, un līdz ar to arī veidojas dažādas starptautiskas ģimenes, varētu tā teikt. Cilvēki veido attiecības ar citu valstu piedarīgajiem. Un civiltiesībām ir jātiek šai praktiskajai situācijai līdzi. Es domāju, ka šīs dienas tikšanās mērķis ir apzināt tos punktus, kas mums ir darba kārtībā. Kas Eiropas Savienībai būtu jādara, ja, lai labāk noregulētu šo situāciju Eiropas kontekstā? Mēs visi esam vienā Eiropas Savienībā pilnībā, un mēs varam atrisināt dažas no esošajām tiesiskām nepilnībām. Šorīt es gribētu īpaši izcelt četrus elementus, pie kuriem strādā Beļģijas prezidentūra. Visos šajos elementos, es domāju, mēs esam kaut ko panākuši vēlamajā virzienā. Pirmkārt, pastiprinātā sadarbība eh, tiesību aktos, kas attiec uz laulību šķiršanu atkal jāsaka, ka mēs esam bijuši novatoriski šajās ģimeņu tiesībās. Pirmo reizi Eiropas Savienībā ir izmantota pastiprinātā sadarbība, kā to paredz Lisabons līgums. Un pirmo reizi mēs to esam darījuši tieši attiecībā uz ģimeņu tiesībām. Mēs esam gandrīz vai pabeiguši šo te. Uh, pastiprinātās sadarbības mehānismu. Es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka tas notiek tieši Beļģijas prezidentūras laikā un ka šis jauninājums ir ģimeņtiesību jomā. mēs vēlējāmies noskaidrot, kādas būs tās tiesības, kas tiek izmantotas Eiropas Savienībā laulības šķiršanai, ja runa ir par uh, laulību šķiršanu starp dažādu valstu, valsts piedarīgajiem. Un šajā projektā iesaistījās tikai tās valstis, kuras vēlējās uzsākt šo projektu jau tagad, bet visām citām dalību valstīm ir iespēja piesaistīties šim projektam jebkurā brīdī vēlāk. Tāds, tāds ir šis pastiprinātās sadarbības mehānisms. Jo vairāk valsts iesaistīsies šajā projektā, jo vieglāk būs Eiropas pilsoņu dzīve un jo vieglāk būs šī procedūra Eiropā. Un tieši par to jau mēs šodien debatējam. Mēs vēlējāmies iesaistīt parlamentu šajās debatēs, gatavojot šo te sadarbības mehānismu. Kādēļ? Tādēļ, ka Eiropas parlaments kopā ar padomi ir galvenie likumdevēji Eiropas Savienībā. Atzīsim, ka tas ir būtisks solis uz priekšu, ko esam panākuši. Kādēļ? Tādēļ, ka šobrīd 16 miljoni laulāto Eiropas Savienībā 16 miljoni pāru, jutīsies vairāk juridiski aizsargāti. Uh, hipotētiskā situācijā, ja viņi vēlēsies šķirt savu laulību, jo tieši tik liels ir pārobežu laulību skaits, pārobežu laulāto skaits. Ja viņi nevarēs vienoties un šķirties um, mierīgā ceļā, tad mēs viņiem piedāvājam veselu virkni mehānismu, kas viņiem palīdzēs šķirt šo laulību. Sākot jau ar mehānismiem, kas attiecas uz dzīves vietu un tā tālāk. Tas tātad dod lielāku juridisko noteiktību un drošību cilvēkiem, kas ir no dažādām valstīm, bet ir stājušies laulībā Eiropas Savienībā. Domājam, ka tas mazinās konfliktu konfliktu skaitu. Jo pirmkārt jau atkritīs konflikts par piemērojamajām tiesībām, jo būs kopīgas Eiropas tiesības attiecībā uz šāda veida laulības šķiršanu. Tātad nebūs runa par to, kuras valsts jurisdikcija būtu jāizmanto laulības šķiršanas gaitā. Bez tam Mēs uh, esam spēruši soļus uz priekšu arī mantojuma lietās. Ļoti bieži Eiropieši pārvietojas no vienas valsts uz citu, dzīvo tajās valstīs, kurās nav dzīvuši ir izmantojuši šo brīvās pārvietošanās iespēju, strādājuši dažādās Eiropas kontinenta vietās, un viņiem ir kaut kādi īpašumi dažādās Eiropas valstīs. Šobrīd ir nepieciešams atzīt to, ka viņiem ir šis īpašums, un ja cilvēks vēlas atstāt mantojumā šo īpašumu, tad viņam nevajadzētu saņemt visādas izziņas un dokumentāciju no katras valsts atsevišķi, jo tādējādi mēs sarežģījam viņu eksistenci. Reizēm dalību valstu e, jurisdikcijas ir pat pretrunīgas šajos jautājumos. E, Beļģijas prezidentūra vēlējās uh, homogenizēt situāciju šajā jomā, un es domāju, ka mums ir izdevies spērt soļus uz priekšu. Ir e, tapusi regula par mantojuma tiesībām, un mēs esam veicinājuši debatas par šo jautājumu. Trešā tēma, kas man šķiet ļoti svarīga kā bēļģim, bet arī kā eiropietim, ir jautājums par bērnu nolaupīšanu nolaupīšana tādā situācijā, kad viens no abiem vecākiem vairs nepieņem to, ka otrs vecāks tiekas ar bērnu. Tā ir traģiska situācija, tas ir ārkārtīgi saspringts, samilzis konflikts. Bērns kļūst par ķīlnieku, un bērns še, bērnam šeit ir viena no galvenajām lomām, līdz ar to situācija ir ārkārtīgi delikāta un ļoti sarežģīta. Kā atrisināt šādu krīzi? Un šeit mums, ja vēl nāk klāt starptautiska dimensija, pārobežu dimensija, tad situācija kļūst vēl sarežģītāka. Bēļģijas prezidentūra ir. Bēļģijā pašā ir izveidota samierināšanās sistēma palīdzot samierinātājiem vai starpniekiem, abi vecāki tomēr tiek tikties, diskutēt un atrisināt situāciju mierīgā ceļā. Šo Beļģijas modeli mēs esam mēģinājuši transponēt Eiropas līmenī. Mūsu mērķis ir vairāk izmantot samierināšanās procedūru, uh, vecāku starpā, uh, it īpaši tādā traģiskā situācijā kā bērnu nolaupīšanas gadījums. Tieši pateicoties samierināšanās procedūrai, vecāki vēl atkal atsākt savstarpējas attiecības, kaut kādu kontekstu, kontaktu bērnu vārdā un arī pieņemt lēmumu, kas būtu labvēlīgāks bērnam. Es gribētu uzsvērt, ka bērna nolaupīšanas gadījumā parasti viss sākas ar konfliktu starp abiem vecākiem, bet bērns cieš visvairāk, viņš kļūst par ķīlnieku, kā jau es teicu. Un tieši tādēļ mums ir jādara viss, lai atrastu tādu risinājumu, kas būtu pieņemams. Samierināšanās procedūra neapšaubāmi ir viens tāds paņēmiens, kas ļauj atrisināt šo situāciju. Un Beļģiem jau ir pieredze šajā jomā. Mēs no pieredzes zinām, ka samierināšanās procedūra palīdz aizsargāt bērnu. Un pēdējais, ceturtais jautājums - Hāgas konvencija par starptautisko uzturtiesību izpildīšanu ir visiem zinām. Šīs te konvencijas dažādi apsvērumi tādi kā tulkojumu nodrošināšana dažādiem dokumentiem. Mēs, Beļģijas prezidentūra, esam iesnieguši vairākus jaunus priekšlikumus, kas attiec uz šo Hāgas konvenciju par uzturtiesībām. Jūs redzat, ka tādos jautājumos kā šķiršanās, bērnu nolaupīšana, e, starptautiskās uzturtiesības, e, samierināšanās procedūra, šajās te jomās Beļģijas prezidentūra ir mēģinājusi darboties ļoti aktīvi, ir panākusi kaut kādus uzlabojumus. Vēlreiz es gribētu teikt, ka mēs dalību valstis bieži vien ļoti negribīgi pieņemam to, ka citas juridiskās sistēmas vai citas tiesiskās sistēmas tiek attiecināts uz mūsu pilsoņiem. Mēs nevēlamies to pieļaut. Jo neviļus mēs domājam, ka varbūt citu valstu tiesiskās sistēmas ir sliktākas nekā mūsu valsts sistēmas, bet šāda ietekme vairs nedarš mūsdienu apstākļos. Ja mums būs šāda attieksme, tad tas kaitēs Eiropas pilsoņu tiesībām. Jo tad jau esošiem praktiskiem konfliktiem mēs pievienosim vēl arī juridisko konfliktu starp dažību valstu dažādām tiesvedībām. Es domāju, ka ir pienācis brīdis, ka ir nepieciešama lielāka sadarbība starp mūsu tiesvedībām. Tas palīdzēs Eiropas pilsoņiem. Mēs esam atļāvuši pilsoņiem kustēties, pārvietoties Eiropas Savienības robežos, tad uzņemsimies atbildību par sekām. Un pilsoņu un ģimeņu tiesību jomā mums arī jāievieš daudz lielāka sadarbība. Un es e, tieši to paturēju prātā Beļģijas prezidentūras laikā, kad esam mēģinājuši izstrādāt šos sadarbības mehānismus. Es ceru, ka šīs sadarbības pilnveidošana turpināsies arī nākotnē. Paldies par uzmanību. Paldies e, valsts sekretāru kungam für Ihre Ausführungen. Ich darf jetzt in unserer Mitte ganz herzlich begrüßen. Um, es uh, sveicu šeit Eiropas Savienības uh, tieslietu komisāru Vivienu Redingu. Uh, neraugoties uz sliktajiem laikapstākļiem, viņa tomēr ieradās parlamentā un vārds komisārei. Dāmas un kungi, labrīt! Man ir liels gods un prieks uzstāties nevien Eiropas parlamentāriešu priekšā, uh, bet arī dalību valstu parlamentu pārstāvi priekšā. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai abu līmeņu institūcijas uh, sadarbotos, jo ir pienācis laiks, kad sadarbības starp Eiropas iestādēm un dalību valstu parlamentiem ir pastiprināma, jo ir virkni jautājumu, kas mums ir jāskata gan Eiropas līmenī, gan arī dalību valstu līmenī. Un tie ir e, jautājumi, kas attiecas uz vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Ir 12 e, miljoni cilvēku, kas Eiropā ir izmantojuši e, brīvās pārvietošanās iespēju. Viņi var piederēt vienai valstī, bet nokļūt grūtībās citā valstī, un mums ir jānodrošina, ka Eiropā viņi jūtas kā mājās, neatkarīgi no tā, kurp viņi dodas, neatkarīgi no tā, ko viņi izvēlas darīt, lai viņi varētu izmantot savas tiesības, lai viņiem būtu savi pienākumi, un eh, viņiem būtu arī viņu juridiskās eh, tiesības. Situācija ir mainījusies līdz ar Lisabonas līgumu, un pamatiesību hārtu, kas ir būtiska šī nolīguma sastāvdaļa. 2009. gada decembrī lēmumu pieņemšana attiecībā uz tieslietu jautājumiem vairs ir, ir pārgājusi no dalību valstu tieslietu ministru kompetences, un tas ir noticis uh, neiejaucoties ne Eiropas, ne dalību valstu parlamentiem, nedz arī Eiropas kopienu tiesai. Un uh, tā, tas ir kļuvis par institucionālu jautājumu, kas nozīmē, ka komisija nāk klajā ar priekšlikumu, un tad divi likumdevēji - Eiropas ministru padome un Eiropas parlaments uh, sadarbībā ar dalību valstu parlamentiem lemj uh, par priekšlikumiem, un Eiropas kopienu tiesa nodrošina to, ka nolemtais tiek eh, pienācīgi iestrādāts visos līmeņos. Es kā pirmā tieslietu un cilvēku tiesību komisāre Eiropā sakārtoju strādāju pie šīs situācijas, un daži elementi bija diezgan viegli risināmi, kā piemēram to cilvēku tiesības, eh, kas ir aizturēti policijā un eh, nonākuši tiesas priekšā kaimiņu valstī. Šajā gadījumā mēs rekordīsā laikā nodrošinājām tiesības uz tulkojumu, kā rakstisko tā mutisko, un šīs nedēļas beigās tiks lemts par tiesiskiem dokumentiem, un mēs varēsim ķerties pie nākamajiem, eh, nākamajām tiesībām, kā piemēram tiesībām uz juridisko palīdzību. Ir arī citi jautājumi, kas jārisina, un tie attieksies uz minimālajām tiesībām, kas tiek garantētas visiem Eiropas iedzīvotājiem, ja viņi ir nonākuši grūtībās. Un, protams, ka nav gana tikai nodrošināt uh, tiesas priekšā nonākušo tiesības. Mums ir jāņem vērā arī noziegumu, nelaimes gadījumu, upuru situācijas, kad šie cilvēki ir nonākuši kaimiņu valstī. Nākamā gada pavasarī es nākšu klajā ar visaptverošu pakotni kurā būs e, tiesiskie pasākumi upura aizsardzībai. Un tas pats attieksies arī uz e, bērniem labvēlīgām tieslietām, jo arī bērni mēdz nonākt e, ļoti specifiskās grūtībās, kad viņiem ir jāliecina tiesas priekšā kādā citā valstī. Mēs esam apņēmības pilni padarīt pārvietošanās brīvību par eh, taustāmu realitāti iedzīvotājiem. 27. oktobrī mums jau notika simboliska kopēja preses konference, kad komisārs, kas atbildīgs par iekšējo tirgu, Mišels Barnjē, un arī es, kas bija atbildīga par uh, valsts piedarības jautājumiem, mēs tikāmies, uh, lai spriestu par to, kā atjaunot iekšējo tirgu, kā to iedzīvinātu, bet nevis tikai no ekonomikas skatpunkta, bet arī no iedzīvotāju skatpunkta, jo viņi ir tikpat svarīgi kā ekonomika. Iedzīvotāji un ekonomika būtībā ir vienas un tās pašas monētas divas puses attiecībā uz Lisabonas nolīgumu un pamatiesību hārtas eh, noteikumu īstenošanu. Vatels kungs jau plaši izteicās par komisijas priekšlikumiem attiecībā uz eh, mantojuma lietām, un šajā jomā ir plānots risināt dažas no esošajām problēmām. Eh, Katru gadu tiek izskatīti 450 tūkstoši pārrobežu mantojumu lietu, un uh, šī situācija ir diezgan nopietna, tāpēc mēs vēlamies saskaņot uh, jurisdikcijas un piemērojamo noteikumu uh, jomas, mm, izmantojot dzīvesvietu kā pamatkritēriju lai uh, risinātu situācijas, kad vienas valsts tiesai ir jārisina šie mantojuma jautājumi, un visu situāciju reglamentē vienota tiesību akti. Tāpat arī jāņem vērā gadījumi, kad uh, spriedumi, ko ir izdevusi vienas dalību valsts tiesa, brīvi cirkulē visās Eiropas dalību valstīs. Tas nozīmē, ka vienas tiesas izdotajiem dokumentiem jātiek brīvi pieņemtiem visā Eiropas Savienībā. Uh, Iedzīvotājiem nav jālūdz eh, iegūt jaunus vietējos dokumentus un iet cauri procedūrām katrā atsevišķā dalību valstī. Un, protams, eh, šeit ir būtiski runāt par Eiropas eh, mantojuma lietu certifikātu. Tur būs runa par mantotāju tiesībām un arī īpašumu pārvaldnieku pilnvarām, kā arī testamentu izpildītāju tiesībām atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un uh, šie dokumenti ļaus iedzīvotājiem izmantot savas tiesības ar viena paša dokumenta palīdzību visās dalību valstīs. Es zinu, ka Eiropas parlaments, dalību valstu parlamenti un padome analizē šī priekšlikuma informāciju, un uh, es zinu, ka tiek uh, notiek cieša sadarbība, lai veidotu jaunu režīmu, kas nodrošinātu juridisko precizitāti, kur ir vajadzīga iedzīvotājiem. Bet mums, eh, mēs nedrīkstam aizmirst par faktu, ka sabiedriskā apspriešana un arī novērtējumi ir eh, liecinājuši par lielu atbalstu šim procesam. Mums ir jāanalizē detalizētāk situācija, bet Mēs eh, nedrīkstam eh, bloķēt ceļu šiem 450 tūkstošiem iedzīvotāju, radīt viņiem šķēršļus. Tāpēc mums ir jārod vienošanās, kas būtu pieņemama visām pusēm. Tas ir viens no elementiem, kas attiektos uz iedzīvotājiem un ļautu viņiem izmantot uh, viņu pārrobežu tiesības uz mobilitāti. Es esmu apņēmusies arī atvieglot dzīvi precētiem un neprecētiem pāriem, un tāpēc es vēlos ierosināt eh, jaunus tiesību aktus attiecībā uz uh, laulāto īpašumiem un reģistrēto partneru īpašumiem. Ir svarīgi starptautiskajiem pāriem zināt, uh, kuras valsts jurisdikcija un tiesība akti ir attiecināmi uz viņu situāciju un uz viņa īpašumu situāciju. Mērķis ir nodrošināt uh, brīvu tiesisko spriedumu cirkulāciju attiecībā uz laulāto īpašumu un šo spriedumu savstarpēju atzīšanu no dalību valstu puses. Jaunie tiesību akti tiks ierosināti 2011. gada sākumā, un, protams, ka tie būs saskaņā ar jau esošajiem likumiem uh, laulāto īpašuma jomā un arī vecāku aizbildnības jomā. Uh, Tie papildinās nākotnes tiesību aktus eh, attiecībā uz piemērojamajiem tiesību aktiem eh, Roma 3 pakotnē. Es eh, vēlētos norādīt, ka regula par piemērojamajiem tiesību aktiem šķiršanās gadījumā ir pirmais lēmums, kas pieņemts balstoties uz uh, paplašināto sadarbību. Kā Luksemburgas iedzīvotāja, es eh, īpaši neiestājos par šo paplašināto sadarbību, jo ir eh, optimālāk, eh, ka tiek nodrošināts 27 valstu progress, nevis tikai atsevišķu valstu progress. Es piedalījos diskusijās ar kolēģiem, un tas prasīja man diezgan ilgu laiku, lai es piekristu doties šajā virzienā. Tas patiešām ir liels pavērsiens eh, šī paplašinātā sadarbība, kas ir ierosināta kā veids eh, šķēršļu pārvarēšanai Eiropas eh, tiesību aktu jomā. Tā ir atvērta pastiprinātā sadarbība, visas dalību valstis var pievienoties tai, ja vēlas, bet es sapratu, ka pastāv izvēle starp lielāko starp to, vai mēs iekļaujam lielāko daļu iedzīvotāju, vismaz 80%, vai arī vispār nepanākam risinājumu un iestājas haoss, kas bieži arī notiek um, starptautisko šķiršanās lietu gadījumā. Mēs vēlējāmies virzīties šajā virzienā un ļoti drīz jau otrais eh, pastiprinātās sadarbības process eh, sāks eh, savu darbību attiecībā uz Eiropas patentu, jo attiecībā uz ģimeņu tiesībām tas darbojās labi. Mēs eh, tāpat arī varētu panākt progresu patentu jomā, Jūs iespējams jau zināt, ka dokumentu brīva cirkulācija ir brīvas pārvietošanās priekšnosacījums. Piemēram, dzimšanas apliecība ir vajadzīga, lai varētu bērnu uzņemt skolā. Tāpat ir arī vajadzīgi dokumenti sociālās apdrošināšanas jomā, ir vajadzīgi dokumenti, lai cilvēki varētu apprecēties vai citiem nolūkiem. Gadījumos, kad iedzīvotāji izmantos savas brīvās pārvietošanās tiesības, viņi saskars ar virkni šķēršļu, un bieži vien vienas valsts dokumenti netiek atzīti eh, citā valstī. Mums ir jārisina šīs problēmas, un tāpēc decembrī es eh, iesaukšu sabiedrisko apspriešanu. Diskusijas par šo jautājumu būs ārkārtīgi svarīgas, un arī jūsu diskusiju devums šodien un sabiedriskā apspriešana rezultāti tiks analizēti. Uh, Mēs nāksim klajā ar diviem leģislatīviem priekšlikumiem attiecībā uz dokumentu cirkulāciju un arī uz civilā, uz, uz ģimenes stāvokļa dokumentu atzīšanu. Melchiors Vatelet kungs jau arī pieminēja lielo bērnu skaitu Eiropas Savienībā, kurus uh, skar ģimenes strīdi. Uh, Pamatiesība hartas 24. pantā ir uzsvērtas to bērnu tiesības, kas ir atšķirti no viena vai abiem vecākiem, bet eh, paliek eh, perso saglabā personīgas attiecības vai regulāru kontaktu ar šiem vecākiem. Eiropas Savienības eh, tiesību akti jau tagad atbalsta lēmums par vecāku atbildību un to pieņemšanas atvieglošanu, jo īpaši izmantojot uh, samierināšanos. Līdz 2013. gadam komisija pārskatīs esošos tiesības aktus par atzīšanu un izpildi, un šīs pārskatīšanas mērķis būs noteikt minimālos eh, standārtus un mazināt uh, starp, pasākā, starp pasākumus, uh, kas būs vajadzīgi šim mērķim. Uh, Mēs vēlamies panākt vieglāku atzīšanu, īsākas procedūras un uh, samazināt arī bērnu pārobežu nolaupīšanas gadījumu skaitu. Dāmas un kungi, deputāti, šie bija tikai daži no elementiem, bet jūs šeit redzat, ka mēs sev esam noteikuši augstāku standārtu, jo iekšējā tirgus izmantošana, tas ir kļuvis par uh, telpu mūsu iedzīvotājiem, un šīs, šīs tiesības nedrīkst būt tikai teorētiskas, tām jābūt arī praktiskām, tāpēc mums ir jānovērš ļoti daudz šķēršļi, kas uh, šobrīd joprojām pastāv. Un mums tas ir jādara izmantojot šo jauno komisijas ierosināto sistēmu, kurā uh, padoma un parlaments lems, un e, Eiropas kopiena tiesa būs kontrolējošā puse. Mēs e, varēsim īstenot pirmos pasākumus no to iecerēšanas līdz pat lēmumam tikai deviņu mēnešu laikā, un Eiropas tiesību gadījumā tas ir neticami ātrs process. Tas liecina par to, ka ik viens ir apzinājies vajadzību nodrošināt šo 12 miljonu iedzīvotāju tiesības, lai kur arī viņi atrastos Eiropā, un es arī ceru sadarbību no dalību valstu parlamentu puses. Es ceru, ka viņi palīdzēs mums pātrināt eh, šo praktisko tiesību īstenošanu mūsu pilsoņiem. Paldies, eh, komisāri, par jūsu izteikumiem. Tagad mēs ķersimies pie nākamās pirmās eh, darba sesijas un dosim vārdu Tadeušam Cvevkam. Viņš ir no Eiropas parlamenta tiesību komitejas, un uh, viņš arī ir referents par uh, Roma 3 jautājumiem. Tadeuš kungam vārds. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Labdien, dāmas un kungi! Gribētu visus sveikt ar ierašanos šajā seminārā. Man ir ļoti liels prieks jūs šeit redzēt Eiropas parlamentā un sāksim tūdaļ darbu pirmajā semināra daļā. Es esmu ļoti priecīgs šeit redzēt tik daudzus dalību valstu panā, eh, parlamentu eh, un asamblēju un senātu deputātus īpaši liels prieks man šeit sveikt dažus parlamentu priekšsēdētājus, kas arī uzstāsies šī semināra laikā un dalīsies savās zināšanās un pieredzē. Esmu pārliecināts, ka eh, jūsu, jūs dzirdēsiet šeit ļoti interesantas prezentācijas par tik delikātu jomu kā ģimeņu tiesības. liels prieks šeit redzēt senatoru ar kādu jau dies desēra, kas pārstāv Spānijas senāta juridisko komiteju. Viņš būs šīs sesijas līdzpriekšsēdētājs. Un uh, mūsu debašu noslēgumā viņš teiks arī noslēgumu vārdus. Gribētu atgādināt visiem klātesošajiem deputātiem, dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, ka Mēs šobrīd veidojam runātāju sarakstu. Ja kāds vēlas izteikties debatēs, tad viņam ir jāiesniedz pieteikums, proti jāpiesakās prezidijā, iesniedzot mums rakstiski savu vārdu. Ir ļoti svarīgi izveidot šo runātāju sarakstu, jo mēs esam nedaudz pārtērējuši mums atvēlēto laiku, esam iekavējušies jau par 20 minūtēm salīdzinot ar sākotnējo darba kārtību. Un tomēr mēs gribētu dot iespēju dalību valstu parlamentāriešiem uzdot jautājumus un komentēt situāciju, jo tikai tā mūsu šīs dienas debatas būs pietiekami auglīgas. Es pats esmu Eiropas parlamenta deputāts, darbojos juridiskajā komitejā un ikdienā sastopos ar ģimeņu tiesību jautājumiem, mēģinu un tos risināt. Tādēļ es uzklausīšu ārkārtīgi uzmanīgi gan visus uzaicinātos runātājs ar prezentācijām, gan arī visus tos, kas piedalīsies debatēs. Es gribētu aicināt visus runātājus ievērot viņiem atvēlēto runāšanas laiku, nepārtērējot to. Mēs esam paredzējuši katram runātājam desmit minūtes viņa prezentācijai. Es būšu ļoti stingrs un atgādināšu jums, kad runāšanas laiks ies uz beigām, jo tikai tā mēs varēsim uzklausīt visus. Pirmā runātāja ir Katarina Belvelki, starptautisko privātiesību profesora un ģimenes tiesību speciāliste. Viņa strādā Utrehtas universitātē. Profesora Boela Volki mums stāstīs par priekšlikumu pastiprinātai sadarbībai pārrobežu šķiršanās jautājumos. Tas ir priekšlikums, ko mēs pazīstam ar nosaukumu Roma 3. Tas nevienreiz vien tika jau šodien pieminēts. Lūdzu, vārds jums, profesor. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! 2010. gada martā Eiropas komisija nāca klajā ar pirmo priekšlikumu padomas regulē par pastiprināto sadarbību eh, pārobežu šķiršanās eh, gadī, gadījumos. Šis priekšlikums saucas Roma 3, un tajā ir konflikta atrisināšanas noteikumi šīm te šķiršanās gadījumiem. Roma 3 drīz vien tiks priekšlikums. Tā būs regula, kas stāsies spēkā attiecībā uz 14 dalību valstīm tikai. Mēs tikko jau dzirdējam, ka pirmo reizi e, tiek izmantots pastiprinātās sadarbības mehānisms. 13 dalību valstis nepiedalīsies e, šīs te regulas pieņemšanā. Šajās 13 dalību valstīs joprojām tiks izmantot viņu vietējā jurisdikcija, kas atšķirs no Romas 3 priekšlikuma kāpēc mēs nevarējām panākt 2008. gadā vienprātīgu piekrišanu, tad, kad nāca klajā pirmais Roma trīs priekšlikums. E, Tas tika izziņots visiem. Es jums nestāstīšu par pieņemšanas procesu, bet es uzdošu vairākus jautājumus par Romas 3 saturu. Pirmkārt, laulātajiem būs tiesība, tiesības izvēlēties piemērojamo likumdošanu. Jautājums ir, kad? Roma 3 pasaka, ka nav nekāda laika ierobežojuma. Taču ir atšķirības starp dažādām situācijām, starp laulību līgumu, kas tiek noslēgts vienā jurisdikcijā un kas ir saistošs e, abiem laulātajiem. Un tādām situācijām, kad nav šī laulības līguma, kad uh, jurisdikcija izvēlas tikai šķiršanās brīdī. Manuprāt, Laulātajiem uh, ir viss iespējas izvēlēties jurisdikciju arī tajā brīdī, kad viņi šķiras. Jo e, tad šī situācija ir jauna. Iespējams, ka laulība ir e, noslēgta pirms vairākām desmit gadiem, kad situācija ir bijusi pavisam cita. Roma 3 uzskata, ka laulātajiem ir rakstiski jāizvēlas jurisdikcija, eh, ko viņi vēlas izmantot kā vadošo, un jāparaksta, un jāuzliek datums, kad, ir, kad šī izvēle ir izdarīta. Juridiskā palīdzība nav obligāti jāizmanto Praktizējoši juristi tomēr uzskata, ka juriska, jurista padoms ir ārkārtīgi noderīgs. Ļoti bieži cilvēki izmanto internetu, bet internetā atrodamā informācija bieži vien ir nepareiza un ārkārtīgi sarežģīta bieži vien. Tas pats attiec arī uz. Uh, E, Eiropas juridisko iestāžu sniegto informāciju. Tādēļ tiek uzskatīts, ka juridiskā palīdzība tomēr ir ļoti svarīga. Tālāk ir jautājums par pēdējo kopīgo dzīves vietu. Roma 3 parāds, ka viens no šiem abiem uh, Iedzīvotāji no šiem abiem laulības, laulātajiem joprojām dzīvo pēdējā dzīves vietā, uh, otrs vairs nedzīvo, un ir nepieciešams zināt, kādu laika posmu viņi tur ir nodzīvojuši. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts, uh, sarežģīta metode, kā noteikt vadošo tiesvedības sistēmu. Trešais un ceturtais Roma 3 punkts būtu maināms tā, lai būtu vieglāk piemērojama eh, tiesvedības izvēle. Ir arī tādas situācijas, kad var pieņemt pavisam citas valsts likumdošanu. Roma 3 to pieļauj, bet ir paredzēti arī drošības mehānismi. Dalība valsts nedrīkst izmantot diskriminējošu šķiršanās likumu pamatprincipus nedrīkst pārkāpt, proti nedrīkst būt nekāda diskriminācija. Eiropas likumdevējiem jau no paša sākuma ir jādefinē, kuras šķiršanās tiesības ir tās, kas tiek uzskatīts par tādām, kas pārkāpj vienlīdzības principus, proti, ka vīriešiem un sievietēm nav vienādas iespējas. Roma trīs, trijās vietās ir ga iestrādātas garantijas par to, ka Maltā ir šādas te diskriminējošas tendences. Maltas tiesām nevar uzspiest to, ka tām ir jālem šķiršanās lietas tad, ja personas ir no citām valstīm un vēlas izvēlēties citu valstu jurisdikciju. Manuprāt, Maltas provīzijas ir solis atpakaļ. Tas ir nepareizs signāls, kas izceļ vienas dalību valsts īpatnības. Visumā runājot par Romu 3, es uzskatu, ka priekšlikums nav labs. Mēs uzskatām, ka tas neatrisina situāciju vajadzētu atgriezties pie tradicionālajām iespējām. Romas priekšlikuma struktūra nav pārliecinoša, to varētu daudz uzlabot. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi darīt tā, lai šodien izstrādātie dokumenti darētu nākotnē. Un nākotnē būs vairāk privāto uh, eh, pārobežu lietu, ko izskatīs tiesas. Roma 3 tiks ņemta vērā, lai tā noteiks toni un konsekvenci nu, tiesvedībā. Es domāju, ka būtu drīzāk jāpiemēro leks 4 nekā Roma 3. Leks Fori. Roma 3 varētu veicināt juridisko turismu, jo atsevišķās valstīs šķiršanos būs vieglāk panākt nekā citās. Brisele 2 bis direktīva arī ir jāņem vērā, izskatot Roma 3 priekšlikumu. Manuprāt, nav vēl pierādīts tas, ka Brisele 2 bis direktīva izslēdz situāciju, kad pāri dodas uz pavisam citu trešo valsti, lai panāktu sev izdevīgāku šķiršanās noteikumus. Es domāju, ka Patreizējā versijā Roma 3 neatrisina problēmas. Šo iemeslu dēļ un arī daudz citu iemeslu dēļ, kurus esmu sīkāk izklāstījusi savā rakstiski iesniegtajā prezentācijā, es gribētu teikt, ka Roma 3 kā priekšlikums nedrīkst tikt pieņemts. Paldies! Paldies, profesors Kundzei! Protams, ja mēs runājam par uh, Roma 3 direktīvu, ar to saistītās detaļas ir ļoti sarežģītas un uh, pielietošanas aptvērums ir ierobežots. Bet uh, es domāju, ka Roma 3 var arī lepoties ar zināmu pievienoto vērtību. Un mēs uh, šeit sniedzam tikai konsultācijas, runājot par likumdošanas procedūru, bet esam pateicīgi Beļģijas prezidentūrai kas ņēma vērā mūsu izteiktās piezīmes, un tās tika atspoguļots arī koreper tikšanās reizē. Es domāju, mēs pie tā vēlreiz atgriezties uh, kādā vēlākā brīdī, bet tagad došu vārdu uh, šefam Fan Erpam, kas ir uh, civiltiesību un privāto tiesību profesors. Viņš strādā Māstrihts Eiropas privāto tiesību institūtā, un viņš tāpat arī darbojas apelācijas tiesā šefs Van Erps runās par mantiskajām attiecībām un arī par mantojumtiesībām. Un tagad jums vārds lūdzu. Priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. E, pašā sākumā dažas piezīmes. Ja mēs runājam par privātajām starptautiskajām tiesībām, e, šeit ir jārunā arī par saikni ar cilvēktiesībām, bet ir arī Eiropas tiesības, kas garantē brīvības. Un īstenībā brīvības un uh, privātās tiesības nevar tā konkrēti nodalīt, un līdz ar to arī īpašumtiesības nevar nodalīt vai skatīt atrā, atrautā veidā no uh, mantojuma tiesībām. Es eh, sev atvēlējā laikā runāšu par uh, privātajām tiesībām, un ja mēs runājam par privāto un starptautiskajām tiesībām, mums varbūt nevajadzētu domāt, ka dažādi tiesība aspekti cits ar citu konfliktē. Jāsaprot, ka ir dažādas tieslietu sistēmas Eiropas Savienības dalību valstīs, un ir jāpadomā par labāku likumu koordinēšanu. Uh, un par to, kā mēs eksistējošo likumdošanu varam piemērot dažādu cilvēku vajadzībām, ņemot vērā arī to, ka cilvēki dzīves laikā pārvietojas pa vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ja mēs runājam par īpašumu tiesībām un par uh, mantu, uh, kopdzīves laikā. Šis jautājums ir visai sarežģīts, jo ir uh, jau tādas iespējas, ka cilvēki sāk dzīvot kopā, bet viņi neslēdz laulību un viņi arī neslēdz nekādu līgumu par uh, kopīgu mantu un pēc tam situācija var samilst. Jāņem vērā, ka e, tādā veidā ir jāievēro dalībvalsts likumdošana, bet, e, ja mēs runājam par īpašumu, īpašums. Uh, ja e, uz to attiecas likumdošana tajā valstī, kurā dzīvo šie cilvēki. Piemēram, ja Vācijas pilsonis sāk dzīvot kopā ar Beļ Nīderlandes pilsoni, viņi nopērk māju Beļģijā, jāņem vērā, ka tad uz to attieksies Beļģijas likumdošana, bet viņiem varbūt arī īpašumu Vācijā vai Nīderlandē, un līdz ar to uz tiem attieksies arī attiecīgo valstu likumdošana. Mēs runājam arī par kopdzīves vienošanos un par to, uh, Ja šie cilvēki dzīvo kopdzīvē, bet viņu kopdzīve nav atrunāta nekādā likumdošanā, viņi nav slēguši laulību, tad viss sarežģīs vēl vairāk. Ja cilvēki nav precējušies, bet dzīvo kopā, viņiem ir jāapzinās, cik ļoti sarežģīta šī situācija varētu kļūt, bet ja viņi reģistrē savus partnerattiecības, nu tad pastāv vismaz kaut kādi tiesiski instrumenti, ko viņi var izmantot. Un ja viņi izvēlas, ja viņi lem par labu šādai kopdzīves formai, tad jau viņa īpašums tiek reģistrēts un šiešanās gadījumā situācija ir vienkāršāka. Protams, ja cilvēki aprecas Eh, mēs eh, pieņemam, ka arī viena dzimuma cilvēki var aprecēties un ir jāprūpēs par to, lai dalību valstīs tiktu atzītas arī šādas laulības. Un mēs varam teikt, ka ir zināmi soļus priekšā spērti, jo ir piemēram Hāgas konvencija par matiskajām attiecībām, mantas pieauguma kopībā. Un ja Eiropas uh, harmonizācijas jomā runājot par privātajām startautiskajām tiesībām, mums tāpat rūpīgi ir jāvērtē tas, ko ir darījuši citas institūcijas visā pasaulē. Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka Eiropas Savienība ies uh, viena pati izolēti pa kaut kādu nošķirtu taciņu, neraugoties uz to, kas notiek pāri žogam, varbūt citās pasaules vietās. Uh, un eh, sagatavojot savas, eh, savu runu, savas piezīmes, es varu paust tagad vairākus ieteikumus. Ja mēs runājam par mobilitāti, mobilitāte, protams, ir būtiska vienotā tirgus sastāvdaļa, bet tāpat arī privilēģija, kas saistīta ar Eiropas Savienības eh, pilsonību. Un mēs runājam par arī par tām tiesībām, kas ir jātiecina uz mantiskajām attiecībām. Cilvēkiem ir jābūt patstāvīgiem, viņiem ir jāgarantē privātā autonomija, un tas ir jāņem vērā arī šajā likumdošanā. Ja mēs runājam par Hāgas konvenciju, kas attiecas uz materiālajām tiesībām un mantiskajām attiecībām, brīvības jēdziens šeit tiek interpretēts dažādos veidos, un tas ir uh, jāplūko ļoti uzmanīgi. Tālāk, ja mēs runājam par reģistrētajām partneru attiecībām, tās, protams, ir reģistrētas, un uz tām jau attiec konkrētie tiesiskie aspekti un norunas starp abiem partneriem. Šādu partneru attiecību legālās konsekvences ir atšķirīgas, bet šis reģistrācijas elements ir vienojošs. Un mēs šeit runājam par Lex Logi ja abas partijas uh, ir pietiekami, ja abas iesaistītās puses, abi partneri ir pietiekami autonomi, tomēr uh, ir jāņem vērā, ka uh, šķiršanās gadījumā izšķirošā ir partneru attiecību reģistrācijas vieta. Un šie cilvēki, piemēram, var izvēlēties, kurā valstī reģistrēt šīs partnerattiecības. Tālāk. Savienības mēs nevaram kvalificēt kā vienotu uh, uh, tiesisko institūciju un līdz ar to pa, tās ir uzmanīgi jāanalizē, ja mēs runājam par privātajām starptautiskajām tiesībām. Šādas savienības uh, ir jāanalizē, ņemot vērā arī īpašumtiesības un uzticēšanās lietas. Protams, uh, kopīgajās, kopīgajā likumdošanā, kopīgajos noteikumos šis ir princips, kas vienmēr ir jāpatur prātā, jo ir atšķirīgi likumi eh, dalību valstīs, un ja mēs runājam par īpašumu tiesībām, eh, par īpašumu, kas ir iegūts eh, attiecību laikā, tas nevienmēr attiecas, piemēram, uz konkrētām partnerattiecībām vai laulībām, jo ir dažādas kopdzīves formas. Un, uh, Es nedomāju, ka atš, atšķirīgiem likumiem kaut kādā veidā vajadzētu konfliktēt, ņemot vērā to, ka ir iespējams dažādas uh, atšķirīgas kopdzīves formas. Tālāk, runājot par kopdzīves vienošanos, ir jāņem vērā arī katra partnera, uh, katram partnerim pienākošās autonomijas princips, jo Atminēsimies šo Vācijas-Francijas nolīgumu par mantiskajām attiecībām, ka vajadzētu izveidot Eiropas līmeņa modeli šāda veida attiecībām. E, ir jāuzdod jautājums, un tas sasaucas ar kopīgā ietvara problemātiku. Vai mēs varam izvēlēties tādu e, tikai Eiropā pastāvošu modeli, kas neņems vērā tos likumus, kas ir spēkā dalību valstīs? Uh, vai arī var izveidot Eiropas modeli, kas zināmā mērā būs uh, izaudzēts no dalību valstīs valdošā modeļa. Un ja būs tikai tāds uh, Eiropas modelis, es domāju, tas ir pārāk pārsteidzīgi, bet mēs varētu izveidot tādu modeli, balstoties uz jau dalību valstīs pastāvošā likumdošana, uh, balstoties uz dalību valstīs pastāvošā likumdošanas ietvara. And the continuing problems that civil systems Mums ir jāņem vērā, ka dalībvalsts, protams, cīnās arī ar eh, dažādām problēmām, eh, runājot par īpašumu un tā atzīšanu, kopdzīves laikā iegūtu īpašumu. Tādēļ mums vajadzētu padomāt par šiem principiem un palauzīt galvu par to, kā izveidot atzīšanas trust law is important in the area. Eh, runājot par koncernu monopolu atzīšanu, mums jādomā arī par mantojuma tiesībām bet īstenībā um, mēs šodien nerunāsim arī par dažādiem finanšu nolīgumiem, jo tas nav iekļauts mūsu semināra tematā. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies Fanerpa kungam. Jāņem vērā, ka šis ir patiešām ļoti nozīmīgs jautājums, jo aizvien pieaug to cilvēku skaits, kas stājas reģistrētās partnerattiecībās. Un, protams, uh, Ja cilvēks stājas partnerattiecībās, ir jānoregulē arī mantojuma un īpašumtiesības. Ja mēs runājam par balstīšanos uz dalību valstu modeļiem, es domāju, tas ir pietiekam labs risinājums. Tālāk savas prezentācijas beigās jūs runājat par Vācijas un Francijas sistēmu, un tas sasaucas daudzējādā ziņā ar to, par ko runās Eva Bekere. Viņa strādā par juristi Jungeburta Beker birojā Berlīnē un iepazīstinās mūs ar šo mantisku mantas kopības režīmu, kas ir spēkā Francijā un Vācijā. Paldies, godātais priekšsēdētāj kungs, cienītās dāmas, godātie kungi. Es jums vēlējos pastāstīt par šo Vācijas un Francijas nolīgumu par uh, mantas kopības režīmu. Uh, Eh, Eiropas Savienības līmenī ļoti daudz tiek eh, runāts par to, kādas tiesības šeit būtu izmantojamas, lai varētu arī noteikt eh, tiesu kompetenci. Jābūt arī startautiskajai dalību valstu lēmumu atzīšanai, startaut, savstarpējai atzīšanai. Mēs runājam par materiālajām tiesībām un par to, kā varētu izveidot šo mantisko attiecību nolīgumu divās Eiropas Savienības valstīs. Francija un Vācija ir parakstījušas šo mantas kopības nolīgumu un šeit tiek nosauktas visas juridiskās finans, fineses. Mēs, protams, saprotam, ka pārvietošanās brīvība ir nesusi līdz daudz privilēģiju, aizvien vairāk cilvēki izšķirs dzīvo citās valstīs, protams, ir lieli panākumi, bet es domāju, ka, protams, ir. Uh, grūtāk šo, šīs ģimeņu tiesības īstenot praksē. Tādēļ uh, Francija un Vācija nolēma, ka varētu vēl kaut ko darīt lietas labā un varētu runāt par mantas kopības režīma uh, regulēšanas harmonizāciju abās valstīs, lai varētu uzlabot juridisko fonu. Jaņem vērā, ka dalība valstīs eh, noteikumi ir atšķirīgi, tie ietekmē likumdošanas kontekstu, un kā jau mēs nu pat dzirdējām, eh, laulības eh, laikā iegūtā mantība tiek eh, regulēta ņemot vērā īpašuma tiesības, bet eh, ja abiem partneriem pieder īpašuma atšķirīgās valstīs, tad, protams, ir jālem, vadoties pēc kuras valsts tiesībām tiks risināt konflikti, ja tāda radīsies. Protams, mums jārunā par konkrētiem kritērijiem. Ja mēs runājam par īpašuma tiesībām ir jāņem vērā uh, dalību valstīs uh, pastāvošā likumdošana, Eiropas likumdošana, un ja mēs runājam par īpašumu pārvaldību, tas ir princips, ko šeit nevajadzētu skart. Tālāk vajadzētu garantēt uh, abu partneru aizsardzību. Uh, Un visbeidzot, vajadzētu arī garantēt abu partneru solidāru rīkošanos, ņemot vērā uh, mantisko attiecību veidu. Komisija uh, pievērš daudz uzmanību mantiskajām attiecībām, uh, tika uh, lemts, uh, kādā veidā manta tiek sadalīta, ja tiek šķirta laulība, lai uh, šis sadalījums būtu godīgs, un mēs šeit runājam arī par mantas kopības režīmu. Uh, Eh, kā tas tiek izvērtēts, ja tiek eh, beigtas partnerattiecības. Un eh, tiek vērtēts, tiek izvērtēts, izvērtēt mans vērtība un pēc tam ir iespējams izmaksāt arī kompensāciju, ja laulība tiek šķirta. Šādi modeļi pastāv vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ja mēs runājam par mans kopības režīmu un ja mēs runājam par um, materiālo īpašumu. Pateicoties uh, dažiem piemēriem, jums varbūt varēsiet izvērtēt, cik ļoti grūtu darbu ir veikusi komisija. Uh, nolīgums paredz vairākus aizlīgu, aizliegumus un ir arī konkrēti ierobežojumi, eh, kas attiecas arī uz eh, nekustamo īpašumu. Ir, vairā, ir paredzēts vairākas aizsardzības klauzulas un tas īstenībā iet pat solīt tālāk nekā sākotnēji paredzēja uh, Vācijas likumdošana, jo ģimenes dzīves vieta šajā likumdošanā ir svēts princips, bet, piemēram, Francijā ir atšķirīga likumdošana un vēl kāda īpaša detaļa, tas attiecas uz dāvinājumiem. Tas ir minēts 8. un 10. pantā Vācijas likumdošanā. Un e, da, dāvātas preces, dāvāti priekšmeti netiek iekļauti kopīgajā mantā, Un eh, Francija šeit paredzēja zināms izņēmumus, un Vācijas delegācijai vajadzēja tomēr eh, nedaudz piekāpties, eh, jo Vācijas delegācija piedāvāja nedaudz vienkāršotu modeli. Mēs saprotam, ka ir jāparūpējas arī par šādu principu labāku integrāciju likumdošanā, tālāk runājot par novērtēšanu un nekustējiem īpašumiem, kā arī zemes gabaliem. Uh, tie netiek iekļauti šajā aptvērumā, bet eh, tiek ņemts vērā arī tas, ka īpašuma vērtība laulības laikā var pieaugt eh, starp diviem laika posmiem. Delegācijas vienojās par to, ka izvērtējot eh, īpašumu tiek ņemts vērā Vācijā izveidotais modelis un uh, tad, kad īpašums tiek iegādāts, eh, tiek noteiktā vērtība, un šāda vērtība tiek paturēta prātā arī tad, ja laulība tiek šķirta. Un eh, Vācijas modelī ir eh, noteikts arī, kā rīkojas attiecībā uz to mantību, kas jau ir iegūta pirms stāšanās laulībā vai partneru attiecību reģistrēšanas. Ir arī jāparūpējas par to, lai būtu ņemta vērā, ņemts vērā arī iespējamais cēnu pieaugums, un mēs vēlējāmies atrast pietiekam labu kompromisu, kas būtu pieejams, pieņemams abām pusēm. Tālāk mēs runājam arī par indeksāciju. Jo ir jābūt konkrētai sistēmai un kritērijiem, kas atļautu indeksēt uh, iegūtās mantas uh, cenu un summu, un uh, ir arī vairāk aizliegumu, bet tie nav pretrunā ar Francijā un Vācijā esošo likumdošanu. 9. pantā ir noteikts tas, ka ir jāanalizē inflācija un spēkā esošās cenas abās attiecīgajās dalību valstīs. Komisija ļoti daudz darīja, lai varētu izvērtēt eh, pastāvošo indeksāciju dalību valstīs un eh, vēlējās izvairīties no jau kādiem pārpratumiem. Ja mēs runājam par mans kopības eh, režīmu, tas ir viens no elementiem, kas ir atrunāts kopienas likumdošanā. Un visbeidzot, mēs bijām. Mēs vēlējāmies panākt labāku materiālo tiesību harmonizāciju, runājot arī par ģimenes tiesībām. Protams, ka materiālās tiesības dalība valstīs eh, bieži vien ir eh, apaugušas ar tādu emociju un tradīciju slāni, bet mēs vēlējāmies likumdošanu harmonizēt un pēc iespējas vairāk racionalizēt. Uh, Jāņem vērā, ka uh, likumdošana ir tik sarežģīta, ka mēs, protams, uh, nevaram pilnībā atmest šīs tradīcijas un emocijas, bet es domāju, ka vācu franču projekts ir nozīmīgs solis, lai labāk varētu harmonizēt materiālās ģimenes tiesības Eiropas Savienībā, un tas nāks par labu arī abu valstu pilsoņiem. Tas piedāvā pietiekami labu un praktisku risinājumu, kā uh, koordinēt eh, šīs mantiskās īpašuma tiesības. Un eh, komisija saprata, ka arī citas dalība valsts varētu eventuāli vēlēties noslēgt šādus nolīgumus, un es domāju, līdz ar to Vācijas un Francijas nolīgums piedāvā labu paraugu citām dalību valstīm, ja tās vēlēsies iet pa šo pašu tāciņu. Ja mēs runājam par uh, harmonizāciju un subsidiaritāti, mēs neiejaucamies jau uh, esošajā likumdošanā, un ja kāda cita dalība valsts vēlēsies šādu likumdošanu pieņemt, to varēs izmantot kā papildinājumu jau spēkā esošanai, esošajai. Mēs tāpat vēlamies uh, parūpēties par to, lai. Uh, lielais progress, kas ir gūts ieviešot šo likumdošanu, turpinātos un lai esošo likumdošanu varētu papildināt ar citiem veiksmīgiem priekšlikumiem. Paldies! Bardzo dziękuję pani Becker e, za tę interesującą prezentāciju. Lielas paldies, Bekers kundze! Ārkārtīgi interesanti bija šī jūsu prezentācija. Realnej. Tam, gdzie można to już... Es Esmu pārliecināts, ka divpusējās sadarbības pieredze praksē ir ārkārtīgi noderīga. Tas ir labs piemērs tam, ko mēs varētu panākt plašākā līmenī. Esmu ļoti priecīgs, ka šīs Vācijas, Francijas sadarbības modelis darbojas un eh, domāju, ka arī citas dalību valsts varētu iesaistīties līdzīgā projektā. Lielas paldies par šo te eh, pieredzes izklāstu. Tagad es pavisam īsi gribētu nākt klajā ar tādu tehnisku paziņojumu. Eiropas parlamentam ir savi iekšējie noteikumi. Saskaņā ar tiem mēs nedrīkstam šajā plenārsēžu zālē ienest nekādus dzērienus. Taču ārpus plenārsēdes, zā, plenārsēžu zāles ir kafejnīca, ko mēs saucam par Mikī Mausu bāru. Uh, Jūs vienmēr varat iziet uz brīdi un iedzert tās tejas vai kafijas, taču, diemžēl, mēs neļaujam jums ienest ne teju, ne kafiju, nedz arī ūdeni šajā plenārsēžu zālē. Tagad pāriesim pie nākamās tēmas, kas ir ārkārtīgi interesanta. Mēģināsim uzklausīt, kāda ir situācija dažādās dalību valstīs attiecībā uz vienzimuma laulību savstarpēju atzīšanu, tāpat uz civilu laulību un pretēju dzimumu uh, laulību atzīšanu valstīs. Ir divi runātāji, kas izteiksies par ši, šīm tēmām. Pirmā runātāja ir Beatrice Vaisa Guta, kas Eiropas juristu savienībā vada ģimeņu un mantojuma tiesību komiteju. Lūdzu, vārds tiek dots jums. Paldies! Tas ir ļoti delikāts jautājums, un man šeit ir trīs komentāri. Pirmkārt, mēs esam mēģinājuši apzināt esošo situāciju, un tur mēs redzam zināmas nepilnības. Otrakārt, Eiropā un atsevišķās dalību valstīs šobrīd situācija ir diezgan nenoteikta. Treškārt, es gribētu norādīt tos darbības virzienus, ko vajadzētu izmantot, lai uzlabotu Eiropas pilsoņu drošību šajos jautājumus. Pirmkārt, tātad esošā situācija. Dalību valstīs ir ārkārtīgi atšķirīgas situācijas. Ir piecas dalību valstis, kurā ir atļauta laulības starp vienzim, vienzimumu laulību. Zviedrija, Portugāla, Spānija, Nīderlanda. Uh, Citas valstis atzīst kopdzīves iespējas viendzimuma uh, eh, pāriem, bet ne laulību. Ir citas valstis, kā piemēram, tātad kopdzīvi iespējami, piemēram, Vācijā vai Dānijā. Treškārt ir iespējams dažādas uh, citas kopdzīves formas, kas ir legālas, un eh, tomēr tās netiek uzskatīts par laulību. Un visbeidzot ir atsevišķas valsts, piemēram, Polija, kur nav iespējama ne kopdzīve, nedz arī laulība viendzimumu pāriem. Tātad tas jau nosaka ļoti liels atšķirības. Otrakārt, katrai dalību valstī ir savs veids, kā reģistrēt šīs attiecības. Mm, piemēram, tas veids, kā valsts atzīst citā valstī noslēgto savienību laulību vai arī kopdzīvi. E, dažās valstīs ir iespējama e, šo, šo te attiecību validācija vai atzīšana, citās valstīs nē. Dažas valstis izmanto um, pilsonības kritēriju vai nacionalitātes kritēriju, citās valstīs tas netiek izmantots Ir daži praktiski piemēri Eiropas Savienībā, kur mēs redzam, ka šīs atšķirības rada problēmas. Nu, piemēram, ja ir Francijas pilsonis un uh, Spānijas pilsonis, kas apracas Spānijā, viņš ir homoseksuāls pāris, šī laulība tiek atzīta Spānijā, bet ne Francijā. Uh, Vācijā pavisam nesen kāda no tiesām ir lēmusi, ka viendzimuma laulības var, var uzskatīt tikai par partnerattiecībām Francijā. Bēļģijā ir atļauta kopdzīve starp uh, eh, viendzimumu cilvēkiem. Tas tiek uzskatīts par partnerattiecībām. Somijā tās netiek uzskatīts par partnerattiecībām. Tātad šīs definīcijas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Uh, Tātad nav iespējams legalizēt šo kopdzīvi, ja atsevišķās valstīs. Vēl kādi piemēri. Vācijā ir iespējams izmantot mantojumtiesības viendzimuma eh, pāriem, citās valstīs, atsevišķās valstīs tas nav iespējams. Dānijā, piemēram, nav ļoti skaidri noteikts, kas notiek, ja homoseksuāli pārim ir viens cilvēks Dānis un otrs no citas valsts, kā tiek risināts mantojuma jautājums ir ļoti neskaidra visa šī tiesiskā situācija. Eiropas tiesības paredz to, ka pāriem un cilvēkiem ir tiesības brīvi pārvietoties, taču kādas tiesības viņi bauda citās dalību valstīs, tas nav skaidrs. Tāpat arī attiec tiesības uz cilvēka vārdu, kas pat var ne, nebūtu tikt attiecināts citās valstīs. 2004. gadā ir direktīva par cilvēku pārvietošanās tiesībām uh, kopā ar ģimeni. Partnerattiecības nejūtas tik aizsargātas kā pretēju dzimumu pārstāvu ģimenes. 12. un 8. Eiropas cilvēku tiesību konvencijas pāns aizliedz diskrimināciju uz seksuālās piedarības pamata. Bet Eiropas cilvēku tiesību tiesai nav nekādas jurisdikcijas vai nav nekādas tiesas prakses praktiski par šiem jautājumiem. Ir vienīgi nesen gadījums attiecībā uz Austriju, kur Eiropas kopienu tiesa atļauj dalību valstīm tomēr atzīt homoseksuālās laulības arī savā jurisdikcijā. Jautājumā par adopciju ir tiesas gadījums Luksemburgā un jautājumā par šķiršanos attiecībā uz Turciju, kas tiek izmantot šobrīd kā tiesiskais pamats. Eiropas cilvēku pamatiesību hartā ir teikts, ka ģimenes tiesības aizsargā dalību valsts likumdošana, bet tātad mēs redzam, situācija ir fragmentāra. Jāsaka, ka visa šī kustība ir diezgan jauna, un arī tas arī izskaidro, ka viendzimuma laulībām un partnerattiecībām ir tik slikts juridiskais ietvars un tik ārkārtīgi nevienlīdzīgs bieži vien ir tāda, tāds kā vietēja veida statu, status šīm te uh, laulībām. Ko mēs varētu darīt, lai sakārtot šo situāciju? Es domāju, ir trīs risinājumi. Pirmkārt, mēs varētu novienādot materiālās tiesības, bet materiālās tiesības nav Eiropas iestāžu kompetencē. Otrakārt, mēs varētu harmonizēt privātās tiesības Roma 3 ir mēģinājums harmonizēt šīs tiesības. Tas ir labs iesākums, taču tas ir tikai sākums. Mēs uzskatām, ka līdz veiksmēji vēl ir ļoti tāls ceļš ejams tie risinājumi, ko mēs varētu panākt tūdaļ pat, ir tādi pieticīgāki. Pirmkārt jau savstarpēja dažāda veida attiecību atzīšana. Proti, ja vienā valstī ir atzīts partnerattiecības, tad tās atzīt arī citās valstīs. Uh, un ir nepieciešams arī koordinēt dažādās citas sekundārās tiesības. Es uzskatu, ka vienā valstī atzītas partnerattiecības vai laulība noteikti ir jāatzīst arī citās valstīs, neatkarīgi no tā, kurai, kuras valsts valsts piedarīgie ir šo laulību slēguši. Piemēram, laulības Spānijā starp homoseksualistiem, kas no, ir no Spānijas un Francijas, ir jāatzīst arī Francijā. Uh, Eh, partnerattiecības Dānijā ir jāatzīst arī Vācijā vai Somijā. Ļausim visiem mūsu pilsoņiem izmantot pilnībā šīs tiesības. Un tālāk par sekundārajām tiesībām. Eiropas un starptautiskajās konvencijās ir daudz un dažādas atrunas par, gan par šķiršanos, gan par uzturtiesībām. Uh, Eh, kurus mēs varētu izmantot kā iestrādes Eiropas juridiskā ietvara izveidošanā. Ja mēs runājam par partnerattiecībām, tad šobrīd mēs redzam, ka tuvinās tiesiskais ietvars attiecībā uz partnerattiecību reģistrācijas vietām. Ko Eiropas Savienība varētu darīt? Mums noteikti vajadzētu instrumentu, kas uzliek par pienākumu visām dalību valstīm atzīt citās dalību valstīs noslēgtās savienības. Ir nepieciešams atsevišķas definīcijas, vai ir nepieciešams, piemēram, definēt pastāvīgo pārdzīves vietu Es nesniegšu jums atbildi šobrīd, vai ir nepieciešama kopīga Eiropas definīcija laulībai vai partnerattiecībā. Un, protams, ir nepieciešams arī domāt, visus, par, domāt par visiem iz, izrietošiem jautājumiem, kā par īpašumu tiesībām šādās viendzimumu laulībās un partnerattiecībās. Mums ir jāaicina Eiropas Savienības dalību valstis uh, tomēr respektēt šo kopīgo Eiropas gāru arī attiecībā uz mantojumtiesībām. Es domāju, ka praksē tas nebūs problemātiski, jo mums jau ir sadarbības piemēri tiesu nolēmumu atzīšanā pārrobežu aspektā. Es domāju, ka mazākais, ko katra dalība valsts var darīt, tas ir respektēt citas valsts tiesu pieņemtos lēmumus. Domāju, ka jāpieņem arī tas, ka katrai dalību valstī var būt uzlikts par pienākumu izmantot un atzīt citas valsts likumdošanu. Es piekrītu Bekers kundzei, ka mēs nevarēsim sadarboties tad, ja mēs nebūsim atvērtāk arī šajā juridiskajā jomā, ja mēs nebūsim uh, pietiekam atvērti citu valstu tiesvedības praksē. Mums ir jābūt, jāiesaistās bagātīgākā dialogā ne tikai starp iestādēm, bet arī starp tiesvedības organizācijām un visu šo te juristu kopienu Eiropas Savienībā. Paldies! Ārkārtīgi interesanti bija šī jūsu prezentācija. Jūsu priekšlikumi arī bija ārkārtīgi konkrēti un skaidri. Es domāju, ka dažiem cilvēkiem tos būs grūti norīt. Juridisko lietu komitejā mēs e, labi to apzināmies, ka šie jautājumi ir delikāti. Taču es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka Vēs Gūtas kundze ar tik skaidriem priekšlikumiem nobeidz savu uzstāšanos. Es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim par tiem vēl diskutēt. Nākamais runātājs Čārls Haids kas ir jurists uh, Londonas QEB kameras dalībnieks. Is that better? Ladies and gentlemen. Uh, dāmas un kungi, man, es esmu anglis, kuram garšo rostbifs, un man franču valoda nav tik laba, flāma valodas vispār nepārzinu. Un eh, līdz pat diezgan vēlīnam vecumam es nebiju spēris kāju ārā no Anglijas, izņemot uh, gadījumus, kad es devos uz Skotiju, lai aizbēgtu no Anglijas. 18 gadu vecumā es pirmo reizi devos uz ārzemēm. Es braucu uz Austrāliju, tur viņi runā angliski. Tāpēc iespējams nav nekāds brīnums, kā mani lūdza ar jums padalīties uzskatos par šo tēmu no apvienotās karalistes tiesību sistēmas perspektīvas. Kā anglis es neesmu nekas neparasts, mēs esam stūrgalvīgi, mēs lēni pielāgojamies. Uh, Varbūt, ka jums šķitīs pārsteidzoši dzirdēt šādu aprakstu. Jūs varbūt būsiet domājuši, ka mēs esam progresīvi un viegli pielāgojamies. Es jums pastāstīšu par mūsu juridisko attieksmi pret laulībām un vienzimuma attiecībām. Vēsture šajā jomā nav diezko iepriecinoša. Šeit runa ir par 19. gadsimta sākuma Viktorijas laika uh, Angliju. Uh, Šeit eh, šis plaisas starp nabadzīgajiem un bagātajiem ir ļoti liela. Eh, tiesības eh, starp vīriešiem un sievietēm nav salīdzināmas. Viktorijas laikmeta Anglijā, kā sieviete, jūs visas savas tiesības atdevāt vīriešiem. Uh, Tostarp arī attiecībā uz jūsu īpašumiem un bērniem. Vīrietis varēja šķirties no sievietes bez jebkādām grūtībām, bet sieviete varēja pieteikt šķiršanos tikai ārkārtīgi retos gadījumos. 1937. Gadīju, gadā uh, likumi mainījās, tie kļuva iecietīgāki pret sievietēm, un tie atkal mainījās 1973. gadā. Bet, uh, izņemot dažus grozījumus, uh, pārmaiņas nav bijušas būtiskas. Uh, Būtībā uh, mums ir bijuši tikai 37 gadi, kuros tika pārinterpretēti tiesību akti. Pie mums pastāv noteikta sistēma un, uh, un šķiet, ka tieši tie, kas ir uh, auguši vecajā jurisdikcijā, visvairāk diskriminēja sievietes. Līdz pat neilgam laikam sieviešu iespējas eh, tika ļoti ierobežotas. 2000. gadā tiesa beidzot atzina sievietes eh, juridiskās eh, pašnoteikšanās iespējas un beidzot eh, tika iedibināta paritāte. Diemžēl situācija arī vienzimuma laulībās nebija labāka, tā bija tikai sliktāka. 1954. gadā Lords Wolfendons uh, vēlējās ziņot uh, valdībai par uh, neparastām attiecībām un prostitūciju. Uh, Šī ziņojuma sastādīšanai bija vajadzīgi trīs gadi, un tā gaitā tika secināts, ka uh, šīs nestandarta attiecības vairs uh, nebija noziegums. Homoseksualitāte vairs nebija krimināla noziegums. Skotijā progress bija daudz lēnāks. 1994. gadā homoseksuālajās attiecībās eh, leģitimitātes vecums tika pazeminēts eh, no, no 21 gada līdz 18 gadiem. 2002. gadā homoseksuāliem pāriem tika piešķirtas tiesības adoptēt bērnus, un visu beidzot 2005. gadā civilās partnerības akts tika pieņemts, un tas eh, civila laulības akts tika pieņemts, un tas piešķīra tiesības homoseksuāliem pāriem attieksmes maiņa pēdējās desmitgadēs ir bijusi milzīga, un te nav runa tikai par mūsu iekšzemes nostāju, par tiesību aktiem un mūsu tiesību aktu interpretāciju, bet, eh, kas ir vēl svarīgāk, eh, attiecībā uz atzīšanu citās valstīs Eiropā. Attiecību status atzīšana, tiesību atzīšana un eh, atbildība, kas izriet no šīm attiecībām, uh, 2000, 2000. gada dzimumu atzīšanas likums e, ļāva transseksuāļiem beidzot iegūt e, dzimumu atzīšanas certifikātu un stāties attiecībās, tostarp arī laulībā. Šajā likumā atzītas nevien dzimumu mainījušo tiesības saskaņā ar apvienotās karalistes likumiem, bet arī tādu personu tiesības, kas e, šo dzimumu mainījušas saskaņā ar citu valstu likumiem. Kritēriji šeit eh, arī attiecībā uz vienzimumu laulībām ir eh, tādi paši kā laulību gadījumā. Saskaņā ar 2004. gada likumu šīs vienzimuma laulības ir atzītas, ja tās ir reģistrētas apvienotajā karalistē un daudzos gadījumos arī, ja tās ir reģistrētas citās valstīs un atbilst vairākiem nosacījumiem. Atzīšana tiek piemērota neatkarīgi no eh, pārim piešķirtajām tiesībām citas valsts jurisdikcijā. Citiem vārdiem sakot, apvienotās karalistas jurisdikcija viņiem piešķir šo atzīšanu. Runājot par eh, finanšu noteikumiem attiecībā uz šķīršanos, tās eh, pašas tiesības tiek piešķirtas arī apgādājumiem un apgādniekiem. Un, ja šķiršanās ir notikusi ārvalstīs, tad eh, pāris tomēr var griezties apvienotās karalistas tiesā, lai tā palīdzētu viņiem sadalīt īpašumu. Pastāv atšķirība procedūrās, ja šie pāri, kas ir vienzimuma vai dažādu dzimumu, ir eh, civillaulībā. laulībā. Taču, ja viņiem ir bērni, tad eh, vecāku atbildība gūstas uz tēvu, ja šī tēva vārds ir ierakstīts dzimšanas apliecībā. Tas, ka persona ir vecāks, nozīmē arī finanšu atbildību. 90. gadā uh, tika pieņemta tiesība akti par vecākiem, kas nav bioloģiskie vecāki. Tie paši tiesība akti attiecībā uz vienzimumu partneriem eh, netika pieņemta līdz pat 2008. gadam. Šie tiesību aktī nepiešķīra tās pašas tiesības, ko 90. gada eh, tiesību akts, taču tajos bija runa par eh, māti, kas nav bioloģiskā māte. Viņai principā tika piešķirtas tās pašas tiesības, kas tēvam vecāku, vecāki, kas nav bioloģiskie vecāki, vai eh, vecāki, kas eh, nav stājušies eh, reģistrētās attiecībās, nevar baudīt tās pašas tiesības, ko bioloģiskie vecāki. Mūsu iekšzemes noteikumi tiek grozīti, lai nodrošinātu, ka personas ar vecāku atbildību ārvalstīs tiek atzītas arī mūsu jurisdikcijā. Un mūsu jurisdikcijas eh, tiesības un iespējas būtu viņiem pieejamas. Un eh, tāds būtībā ir arī mans vēstījums jums. Atzīšana pašmā jurisdikcijā. Citas valsts jurisdikcijas atzīšana pašmāju jurisdikcijā, ir būtiska, lai varētu īstenot harmonizāciju, pat gadījumos, ja nepastāv likumu viendabīgums. Mēs esam uh, rūpīgi strādājuši pie tā, lai atzītu un uh, ieviestu citu valstu tiesību aktus un izpratni, mēs respektējam citas jurisdikcijas. Un Šķiet, ka mūsu nācija ir pavirzījusies uz priekšu un kļuvusi atvērtāka daudziem. Paldies! Bardzo dziękuję. Przyznam, że jestem. Paldies! Man ir jāatzīst, ka uz mani atstāja lielu iespaidu gan izmaiņu apmērs, gan ātrums, šo izmaiņu, kas ir notikušas apvienotajā karalistē pēdējo desmitgažu laikā attiecībā uz eh, laulību īpašumu un ģimeņu tiesību jomu. Paldies abiem runātājiem. Diemžēl laiks skrien. Un uh, tagad mums būs jānoklausās pēdējā prezentācija šajā sesijā. Jums būs iespēja arī pierģistrēties eh, runāšanai debatē. Lūdzu, uzrakstiet savu vārdu uz papīra lapiņas un iesniedziet man, lai mēs varētu organizēt eh, diskusiju vienkāršāk. Nākamā tēma ir ārkārtīgi svarīga. Runājot par bērnu tiesību aizsardzību ģimeņu tiesībās. Mēs paraudzīsimies, kāda ir pašreizējā situācija ģimeņu samierināšanas lomā Eiropā. Runātāja būs uh, Marija de Konseišo Oliviera, kas ir juriste un samierinātāja mm, Eiropas padomas eksperta no Portugāles. Eh, bom dia a todos. Eh, Paldies. Labrīt. Priekšsēdētāji, parlamenta deputāti. Startautiskās ģimeņu tiesības un Eh, mediācija ir jautājumi, ko pēdējo desmitgažu laikā eh, mēs esam izskatījuši ļoti rūpīgi. Jāņem vērā, ka jaunās attīstības tendences ir pieprasījušas ātru rīkošanos, un rīkojušās ir gan uh, dalībvalsts valdības, gan arī dažādas institūcijas, juristi, psihologi, sociālie darbinieki, un uh, šajā procesā ir iesaistīts ļoti daudz puses tās vēlējās panākt pietiekami labu risinājumu, kas būtu reāli īstenojams un uh, arī varētu baudīt visu iesaistīto pušu uzticību. Jāņem vērā, ka ģimeņa samierināšana ir uh, viens no galvenajiem instrumentiem, uh, kas palīdz risināt konfliktus un samierināt abas puses pēc tam, kad ir šķirta laulība vai cita veida attiecības. Daudzos gadījumos konflikta situācija pēc laulāto nošķiršanas vai uh, laulības šķiršanas uh, var uh, radīt ļoti smagas sekas, un dažreiz tas pat rezultējas bērnu nolaupīšanā. Jaņem vērā, ka uh, arī psiholoģiskais sloks, uh, kas gulsts uz abiem laulātajiem pēc laulības šķiršanas, ir ļoti smags. Tādēļ vajadzētu padomāt e, par pēc iespējas labāku mediācijas procesu veikšanu, lai iesaistītās puses varētu sarunāties uzticības gaisotnē, piedāvājot tām, protams, arī pietiekam labu un auglīgu konfliktu risinājumu. Un mēs saprotam, ka bērnu ciešanas nekādā ziņā nav abu vecāku interesēs. Visi ir norūpējušies par saviem bērniem, par viņu vajadzībām un pēdējā laikā mēs esam pieredzējuši, ka abas puses var būt milzīgs ieguvējs piedaloties mediācijas procesā, un mediācija īstenībā var būt gan laiku, gan naudu ietaupošāks process nekā tiesas, nekā tiesvedība. Uh, Un eh, mediācija bieži vien eh, var ļaut nonākt pie laba risinājuma, un, eh, diemžēl, ne visos gadījumos šādu risinājumu piedāvā tiesvedības procedūras. Jārunā arī ir par bērnu tiesībām, un pateicoties medi, mediācijai ir iespējams arī risināt dažādas tiesvedības nepilnības. Uh, Eiropas padome arī ir spēlējusi milzīgu lomu šajā procesā. Eiropas padome ir 1998. Mm, gadā izsniegusi vairākus ieteikumus arī attiecībā uz mediāciju. Un um, mēs esam pieredzējuši ļoti daudzas um, iniciatīvas, kas nāk tieši no Eiropas padomas puses. Un tāpat tiek runāts arī par uh, tiesvedības sistēmas uzlabošanu. Eiropas komisija arī lūdza, lai dalību valstis ieteikums par mediāciju iedzīviņu savā likumdošanā, un ne tikai mediācija, kas attiec uz ģimentiesībām, bet arī citas jomas skarošu medi mediāciju. 2008. gadā tika pieņemta direktīva par uh, komerciālo mediāciju, un arī tā ir jāmin kā nopietnas uh, Uh, elements šajā kopīgajā uh, mediācija arhitektūrā. 2003. gada direktīva Brisele 2 bis arī ir liels solis uz priekšu, un pateicoties tai tika uh, ieviests arī jauns procedūras. Uh, nesenais ziņojums, kurā ir piedāvāt 2008. gada statistikas dati, pierāda, ka mediācija un ģimeņu mediācija uh, ir tāda joma, kur uh, pastāv daudz uh, attīstības iespēju un uh, pieaug arī šādu profesionālu samierinātāju mediātoru skaits. Un uh, skaitļi turpina pieaugt, turpina pieaugt mediātoru skaits, bet, protams, ka viss nav tik jauki un rožaini. It sevišķi, ja mēs runājam par startautiskiem vai pārobežu konfliktiem, tas situācija tikai sarežģīja. E, mēs esam iepazīstināti tikai ar 2003. gada skaitļiem, un 17% no šķiršanās gadījumu Eh, bija tāda starptautiskā dimensija 2003. gadā. Un, protams, eh, ja konfliktā ir iesaistīti dažādi tautību cilvēki, tad eh, visa tiesvedība kļūst ļoti sarežģīta, jo dalību valstu jurisdikcijas ir atšķirīgas un šīs atšķirīgās detaļas. Uh, Eh, protams, eh, sarežģīja visu tiesvedības procesu un eh, laba risinājuma rašana bieži vien arī ir gandrīz neiespējama. Dalība valstīs var atšķirties jurisdikcijas, var atteikties, atšķirties noteikumi, bet uh, tas, protams, atgrūtina sniegto pakalpojumu kvalitāti. Protams, ir arī vēl citi trūkumi, eh, ja mēs runājam par dalību valstīs spēkā esošo likumdošanu, par aizbildnību, par to, eh, kur abi vecāki var tikties. Ir, protams, arī ģeopolitiskas atšķirības, eh, kultūras atšķirības. Uh, Un e, visas šīs detaļas, protams, apgrūtina mediācijas labvēlīgu iznākumu, ja mēs runājam par starptautisku ģimeņu mediāciju. Šāda starptautiskā mediācija īstenībā ir jauns darbības lauciņš. Ja ir cilvēks, e, kas veic mediācijas procesu, viņš mēģina samierināt abas puses, tātad e, abas laulātos draugus, uh, bet ja viņš iesaistās šādā procedūrā, protams, tam ir jābūt uh, labam profesionālim, cilvēkam, kas ir specializējies tieši šādi jautājumi risināšanā, mēģināt samierinot uh, dažādu tautību laulātos. Un īsnībā Eiropā nav pieejama augstu līmeņa apmācība šādiem speciālistiem. Ir e, tādi daži apmācības iedīgļi vērojami Beļģijā, bet mums ir ārkārtīgi daudz vēl jāveic. Varētu teikt, ka šī apmācība, mediātora apmācība pagaidām vēl ir tikai tādā iedīglī. 2008. gada direktīva par mediāciju ir e, jāpapildina un uh, tai vajadzētu stāties spēkā 2011. gada maijā. Uh, ir ļoti grūti paredzēt un prognozēt, kāda varētu būt šīs direktīvas ietekme uz attiecīgo politikas jomu, bet mediatoriem ir jāņem vērā tas, uh, ka šī direktīva piedāvās jaunas izcils iespējas un ļaus palīdzēt šo procedūru attīstīt un izkopt tālāk šeit slēpjas milzīgs potenciāls un mm, pateicoties direktīvai varētu arī dalību valstu mediācijas politiku izbūvēt un padziļināt daudz nopietnāk. Un, protams, mediācija ir jāveic ne tikai starptautiskā režīmā, starptautiskā kontekstā, bet arī dalībvalstu kontekstā, un direktīva nāks par labu kurā gadījumā. Ja mēs runājam par mediāciju, Mums ir e, jāgarantē progress e, treš, trijās jomās. Tā tad ir jāparūpējas par speciālistu apmācību visā Eiropas Savienībā. Mēs varētu padomāt par attiecīgu diplomu vai kvalifikācijas piešķiršanu, kas būtu atzīti pilnīgi visā Eiropas Savienībā, lai šie cilvēki varētu darboties kā e, starptautiskie ģimeņu mediātori. Tāpat ir jābūt uh, informācijas kampaņām, jāinformē tiesneši, juristi, lai viņi varētu labāk uzklausīt uh, iesaistītās puses, lai viņi ņemtu vērā laulāto intereses un rūpīgāk iepazītos ar katru atsevišķo lietu. Un, protams, katrs gadījums, katra laulības šķiršana ir atšķirīga. Mēs nevaram visu mēs tikai par vienu kārti. Uh, un ir jāpadomā par pietiekami labu procedūru ieviešanu, lai, piemēram, tiesneši uh, varētu labāk iepazīties ar katru attiecīgo gadījumu un varētu arī varbūt laik, vairāk laika pavadīt ar um, cilvēkiem, kas ir iesnieguši laulības šķiršanas prasību. Protams, ir jāpadomā arī par uh, dažādiem stimuliem izglītības jomā un ir uh, ma Eiropas uh, grupa, mediācijas maģistrātu grupa, un uh, viņi domā arī par uh, dažādu jaunu mediācijas metožu izmantošanu, un, protams, ir jādomā par šo metožu tālāk attīstīšanu un izkopšanu. Un dalība valstis var sniegt šā atbalstu un parūpēties, lai mediācija norisinātos pēc iespējas augstākā līmenī. Un, protams, par to jāsniedz pietiekam daudz informācijas. Protams, eh, nevienmēr mediācija ir kaut kas vienkāršs, tā var līdzi nest arī sarežģītas un dārgas juridiskās procedūras, bet jāpadomā, ka mediācija vienmēr ir iespējama alternatīva un ir jāinformē arī ieinteresētās puses cilvēki, ka viņam šāda procedūra, šāda palīdzība ir pieejama. Es saprotu, ka mums ir jāparūpējas par mūsu pilsoņu interesēm, un tā ir viena no galvenajām pamatvērtībām, kas mums ir jāizstāv. Paldies! Paldies, turpiem priekšsēdētājs! Liels paldies uh, mūsu referentei, paldies visiem, kas uzstājās. Jūsu prezentācijas bija ļoti vērtīgas un saistošas, bet uh, jāņem vērā, ka mums nav atlicis vairs daudz laika. Un Tagad mēs redzēsim pierādījumu tam, ja jūs vēlaties pateikt kaut ko patiešām nopietnu un vērtīgu, jums nemaz nevajag uh, tik daudz laika, lai pateiktu savu sakāmo. Liels paldies visiem runātājiem. Tagad uh, pievērsīsimies debatēm. Divi runātāji ir pieteikušies. Tas nozīmē, ka mēs varēsim iekļauties atvēlētajā, atvēlētajā laikā. Mums tagad. Uh, ir paredzēts laiks debatēm līdz 12. Es saprotu, ka arī Žēras kungs eh, vēlēsies pateikt dažus vārdus, bet tagad uzsāksim debates. Stefans eh, Polmans lūdzu no Vācijas parlamenta pirmais uzstāsies lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vācijas parlamenta vārdā vēlējos pateikties par semināra organizēšanu un Tāpat vēlējos uh, pateikties par to, ka Eiropas uh, dalībvalsts deputāti arī ir uzaicināti uz uh, šo pasākumu. Vēlējos pateikties Bole Velkī kundzei par plašo izklāstu. Viņa mūs iepazīstināja ar, ar Roma 3 direktīvas priekšnosacījumiem. Es gan neesmu tik kritiski noskaņots kā referente. Un vēlējos uzdot Velkī kundzei vienu jautājumu. tika uzdots jautājums par pēdējo uh, laulātā drauga uzturēšanās vietu un vai uh, Eh, šī pēdējā uzturēšanās dzīves vieta ir jāuztver kā galvenais kritiskais aspekts, tad, kad tiek šķirta laulība. Eh, Velke kundze ļoti kritiski vērtēja šo aspektu, bet man liekas, eh, tas varbūt ir tāds veiksmīgi izvēlēts princips, ja mēs runājam par pēdējo uzturēšanās un dzīves vietu, pat neskatoties uz to, ja viena no laulātajām pusēm vairs neuzturs vai nedzīvo šajā vietā uzturēšanās vieta, kur šie abi cilvēki pēdējo reizi ir uzturējušies kopā, varētu būt tāds labs uh, princips, labs atskaites punkts, un varbūt tas varētu būt uh, arī tāds neitrāla tiesību princips, un līdz ar to tas varētu arī palīdzēt abām uh, laulības šķiršanā iesaistītajām pusēm uh, Uh, labāk vienoties un uh, šī pēdējā dzīvesvieta varētu būt tāda neitrāla teritorija un viņi varētu arī labāk vienoties par uh, materiālās mantības sadalīšanu. Un es domāju, būtu arī attaisnot šo atskaits punktu, šo pēdējās kopīgās dzīvesvietas principu izmantot kā tādu neitrālu teritoriju, nestoties uz to, ka varbūt pat kāds no laulātiem draugiem jau ir atstājis šo dzīvesvietu. E, viens B punktā ir runāts, ka ir jāizmanto tās valsts jurisdikcija, kurā uh, līdz šim ir dzīvojis viens no laulātajiem draugiem, vai joprojām dzīvo kāds no viņiem. Es varētu vēl papildināt šo punktu, proti, ja pat neviens no, pat, ja pat neviena no personām vairs nedzīvo šajā vietā, šajā dzīves vietā, tik un tā šīs valsts jurisdikciju var izmantot attiecīgās lietas skatīšanai. Te, te, te, Dieses, die Anmerkung liegt zur Verteidigung von. Tā tad es vēlējos līdz ar to aizstāvēt Roma 3 direktīvu. Un tālāk runājot par materiālajām tiesībām, vēlējos Velkī kundzei uzdot arī jautājumu par uh, piekritīgo tiesu. Varbūt, ka uh, arī uh, abas personas piekritīgo tiesu varētu izvēlēties. Tātad varētu doties piekritīgo tiesu tajā vietā, kur uh, šis laulātais pāris ir dzīvojis, jo tā ir valsts, uh, kur šie cilvēki ir iepazinuši pietiekami labi un kurā viņi arī ir pavadījuši ilgākos laulības gadus. Paldies! Bardzo dziękuję. Zanim oddam pani profesor głos. Paldies. Pirms es došu vārdu profesorai, lai viņi varētu atbildēt, es vēlētos arī pats, kā referents Eiropas parlamentā, eh, izteikties par šo tēmu. Es eh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem, eh, viņa teiktajiem par pēdējo kopīgo dzīves vietu, bet jāteic, ka Roma 3 eh, ir par piemērojamās jurisdikcijas izvēli, nevis par tiesas izvēli. Mēs nedrīkstam sajaukt šos jēdzienus. Profesor, jums vārds. Jā, danke sehr, eh, die Bemerkung des Vorsitzenden. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies arī uh, kolēģim no Vācijas parlamenta par uzdoto jautājumu. Jā, es vēlējos, ja mēs runājam par tiesas izvēli, eh, šādu izvēli mēs varam eh, piedāvāt, bet nevis trešajā pantā eh, Brisele 2 bis direktīvā jau piekritīgās tiesas atrašanās ir atrunāta, un tas bija minēts arī sākotnējā priekšlikumā 2008. gadā. Pagaidām eh, šī atsauce likumdošanā vēl nav iekļauta, bet mēs ceram nākotnē šo kļūmīti labot. Bet eh, šajā regulā mēs to nevaram iekļaut. Eh, metodoloģiski tas nav iespējams. Ja mēs runājam par pēdējo dzīves vietu, Nīderlandē arī norisinās diskusijas par šo jautājumu, un mēs runājam par jaunām starptautiskām šķiršanās tiesībām un arī dzīves vietas jautājums diskusijās tika pietiekami daļrunīgi apspriests. Mēs bijām pret to un pamatoti. Jāņem vērā, ka, tas, ka tā ir tāda ļoti sarežģīta detaļa, jo mums pēc tām dzīves vieta arī ir jākonstatē, eh, kad ir ticis pieņemts lēmums un lēmums ir jāpieņem ne tikai šķiršanās gadījumā, bet arī uh, uzsākot laulību, laulības laikā un uh, šī dzīves vietas principa noteikšana īstenībā uh, var būt visai sarežģīta. Ir daudz vienkāršāk izvēlēties citus uh, atsaucas punktus, piemēram, kopīgā pēdējā dzīves vieta vai pēdējā uh, pēdējā nacionāla, tāda pēdējā valsts piedarība, tie ir principi, ko ir daudz vienkāršāk izvēlēties un pēc tam arī iestrādāt tiesvedības procedūrā. Un, ja mēs te runājam par pēdējo dzīvesvietu, tas varbūt būtu lieki. Paldies! Bardzo dziękuję pani profesor. Pozwolę sobie. Paldies, profesor. Es vēlos piebilst, ka pirmām kārtām Eiropas parlaments un padome ir lūguši komisiju sagatavot pārskatu par eh, Brisele 2 eh, noteikumiem, cik vien drīz iespējams, jo, joma, jo Romas 3 pieredze liecina, ka virkne Brisele 2 bis noteikumu ir jāgroza Es nedomāju, ka tas notiks ātri. Manuprāt, eh, līdz 2013. gadam. Un iespējams, eh, ja mēs izdarīsim spiedienu uz komisiju, situācija risināsies eh, mazliet ātrāk. Iespējams, Redingas kundzei par to būs kas sakāms. Nākamā persona, kas pieteicās, ir senators Jungs no Francijas senāta. Vārds jums. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Lielas paldies organizatoriem par šo pasākumu. Manuprāt, seminārs ir ārkārtīgi pilnvērtīgs. Mēs dzirdam šeit ļoti daudz informācijas. Jāsaka, ka ne jau visi mēs esam ģimeņtiesību speciālisti, taču esam visi piedalījušies debatēs par šiem jautājumiem savos parlamentos. Mēs dzirdam uh, prezentācijās, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi delikāti, jo tie skar gan uh, tautu kultūru, gan suverenitāti. Katru reizi, kad kāds cits mēģina aizskart šīs te jomas kādā valstī, tad valstī ir zināma pretestība. Tas tāpat kā runāt par izglītību. Uh, Es eh, domāju, ka šīs jautājums ir ārkārtīgi komplicēts. Mēs šeit minam tādus vārdus kā Roma 3, Brisele 2, Brisele 2, BIS. Tie ir tādi instrumenti, ko mēs eh, lietojam savā ikdienas, savās ikdienas debatēs, un plašākai sabiedrībai šie iedzieni, protams, ir sveši. Mums tie ir jāskaidro, jāskaidro to saturs. Es domāju, ka debates bija ļoti interesantas un esmu ļoti gandarīts, ka es redzu šajās debatēs iezīmēs vairāk tālākās attīstības ceļi, proti Eiropas likumdošanas, tuvināšana vai harmonizēšana. Un, un es redzu, ka arī tiek iedarbināta šī pastiprinātā sadarbības procedūra. Tā mums ir iepatikusies, un šķiet, ka tiks izmantot atkal un atkal citās jomās. Un bez tam šķiet arī, ka divu valstu vienošanās, proti divpusēja sadarbība ir ļoti labs sadarbības modelis. Uh, Mēs dzirdējām šeit par Vācijas un Francijas sadarbību šajā jomā, tāpat kā arī citās jomās. Tas ir labs piemērs tam, ka arī pa pāriem var virzīties uz priekšu, ne tikai pa pāriem, bet arī pa trim, pa četriem un tā tālāk un tā joprojām, cerībā, ka arī 27 mēs varam visi kopā kaut ko pasākt. Tātad ir 27 dažādi veidi, kā Eiropā mēs šīs lietas varam virzīt uz priekšu. Man personiski tas šķiet ārkārtīgi labi. Es gribētu uzdot vienu jautājumu Jautājumu es gribu uzdot Evai Bekerei. Viņa stāstīja par Francijas-Vācijas sadarbību ģimeņu tiesību un mantojumu jomā. Eh, tur ir panākti būtiski sadarbības uzlabojumi. Ir ļoti daudz jaukto laulību, kur viens no laulātiem ir Francijas valsts piedrīgais un otrs Vācijas valsts piedrīgais. Mm, Tātad arī šeit, diemžēl, ir ļoti daudz tiesvedības procesu, kad šie laulātie šķiras vai mēģina atrisināt kaut kādas ļoti sarežģītas problēmas. Jāsaka, ka problēma nesaistās tikai ar franču, vācu jaukto laulību bērniem. Nē, mm, ir liels problēmas arī, ko mēs Francijā esam pieredzējuši ar jauktām laulībām starp Francijas un Japānas um, pilsoņiem. Japānas jurisdikcija ir tāda, kas mums Francijā ir radījusi īpašas problēmas, pat senātā par to ir runāts. Man ir jautājums Bekars kundzei, vai ir citas valsts, kas izrādījušas interesi pievienoties šai Francijas-Vācijas sadarbības praksē par ģimeņu īpašumu tiesību uh, tuvināšanu? Uh, droši vien ir pārāk grib vēl izdarīt kādus secinājumus, jo šī sadarbība ir sāksies tikai nesen. Un tālāk. Mēs šeit runājām par vienzimumu laulību atzīšanu un par patne, partnerattiecībām, to atzīšanu citās valstīs. Šī tēma ir ļoti būtiska un tāpat laikā arī ļoti delikāta. Manuprāt, situācijas dalību valstīs ļoti kontrastē, tās ir ārkārtīgi atšķirīgas. Un līdz ar to situācija ir problemātiska. Es nedomāju, ka mēs šeit panāksim konsensus uzreiz attiecībā uz homoseksuālām laulībām, taču mums ir nepieciešams kaut kāds minimālais situācijas akcepts. Ta, arī tas šobrīd netiek garantēts. Es ļoti ar lielu interesi noklausījos apvienotās karalistes prezentācijā, kur visu laiku skanēja karalienes Viktorijas laiks un, un e, Viktorijas laika tradīcijas, bet tanī pat laikā ir ārkārtīgi pragmātiski un progresīvi lēmumi pēdējā laikā pieņemti. Francijā mēs relatīvi lēni rīkojamies šajā jomā viendzimuma partnerattiecības un arī um, vairāk dzimumu partnerattiecības, kas noslēgts citās valstīs, Francijā tiek apdzīts, atzītas tikai pēdējos divus gadus. Tas ir ļoti nesen. Tātad pirms diviem gadiem mēs nolēmām atzīt šāda veida uh, partnerattiecības. Uh, un uh, Francija arī atzīst viendzimumu laulības, kas noslēgtas, neatzīst viendzimumu laulības, kas noslēgtas citās valstīs. Uh, Mums ir nepieciešama Eiropas likumdošana, kas veicinātu dažādu veidu partneru attiecību atzīšanu visās valstīs. Es domāju, ka tas ir tas veids, kurš vestu uz priekšu debates un varbūt arī šīs debates atrisinātu praktiskā veidā. Es domāju, ka. E, Jūs, Eiropas parlaments, esat ārkārtīgi ietekmīgi iestāde. Un tāpat arī Eiropas komisija, un no turienes būtu jānāk signālam, kas varētu modernizēt situāciju dalību valstīs. Eiropā ir diezgan daudz valstu, tādas kā Francija. Es šeit pat nerunāju par tādām valstīm, kur vispār vienzimulālības ir tabū. Francija ir puslīdz atvērusi savus durvis, mēs piedaram valstu vairākumam. Uh, Eh, es domāju, ka citas valsts, kas līdzīgā situācijā, tāpat kā mēs vēlamies, lai Eiropa vestu mūs uz priekšējā jautājuma. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, senatoru kungam! Jūs uzdevāt konkrētus jautājumus Bekeras kundzei, un tādēļ es aicināšu viņu atbildēt. Um, Jā, Eh, labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Es vēlējos atgādināt, ka nolīgums vēl nav ratificēts un stājies spēkā. Līdz ar to mums būtu tagad grūti izvērtēt eh, tā atstātās sekas. Uh, Un eh, mēs, protams, eh, esam pietiekam daudz eh, jau pieredzes guvuši, runājot par mantiskajām attiecībām, un es vēlējos teikt, ka arī vairākas citas valstis ir ieinteresējušās par šāda nolīguma slēgšanas iespējām, jo pateicoties tam varēs labāk risināt šādus pārobežu konfliktus un uh, dažādas problemātiskas gadījumus. Daudz kolēģi patiešām to ir apzinājušies. Ir citas valsts, kas arī vēlas parakstīties šo nolīgumu nolīgumu, bet nu, tās valsts, kas ir izteikušas šādu interesi, pašas varēs informēt, kuras tās ir. Un, protams, eh, Vācija un Francija ir arī uh, uzrakstījušas vēstuli citām dalību valstīm, un mēs vēlējāmies tās arī pārliecināt par mūsu uzskatu pareizību, ka proti uh, šāda iespēja pastāv. Nu, varbūt būs kādas vēl 5, 7, 10 dalību valsts, kas arī drīz šo noliņumu parakstīs. Paldies! Bardzo dziękuję. Man podobne vraže. Paldies Bekers kundzei par šo atbildi. Es domāju tieši tāpat kā jūs. Šobrīd mēs esam tādā kā pārejas posmā, kad mēs meklējam kopienas risinājumu 27 dalībvalstīm vai nākotnē varbūt vēl vairāk dalībvalstīm, ja tādas būs. Joma ir ārkārtīgi delikāta. Ģimeņu tiesību joma visā kopumā. Jūs zinat, ka šobrīd tā ir dalību valstu tiesu kompetencē. Kopienas līmenī mēs varam pieņemt tikai tādus tiesību aktus, kas attiecas uz jautājumiem, kur suverenitāte nav tikai dalību valstu kompetencē, bet arī Eiropas Savienības kompetencē, tātad dalīta suverenitāte. Uh, Visi apakšjautājumi ir delikāti, dažās valstīs ārkārtīgi delikāti, piemēram, vienzimuma pāri, adopcijas jautājumi. Es domāju, ka šīs jomas šobrīd ātrāk ir atrisināt divpusēji, ja ir konkrēta problēma, nevis Eiropas Savienības līmenī. Taču arī šie divpusējie risinājumi ir pozitīva pieredze, kas varētu mums norādīt ceļu uz uh, risinājumiem, plašākiem risinājumiem nākotnē. Vairāk neviens nav pieteicies runāt debatēs, un tādēļ es aicināšu līdz priekšsēdētāju Diesu Težāra no Spānijas senāta izdarīt secinājumus par tikko dzirdēto un arī teikt noslēgumu vārdus. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šorīt mēs runājam par ļoti taustāmiem cilvēku dzīves aspektiem. Mēs runājam par pieaugušiem cilvēkiem, par personām, kas pēc brīvas gribas vienojas dzīvot kopā un vienojas arī par to, kā viņi dzīvos kopā. Mums jārunā par to, vai valstī ir jāatzīst šī savienība, kāds le, tiesiskais status šo cilvēku nolēmumu būtu piešķirams. Uh, Mēs runājām par tehniskajiem instrumentiem. Tie nav empīriski, tie ir subjektīvi pēc savas dabas, un tas arī ir viens no tiem iemesliem, kādēļ tik daudzi eiropieši var nopelnīt naudu strādājot kā praktizējuši juristi, tādēļ, ka visi tiesība akti ir subjektīvi interpretējami. Mēs no savas puses vēlamies individuālu brīvību nodrošināt cilvēkiem, taču uh, tiesvedības sistēma vienmēr tiek subjektīvi interpretēta. Pavisam ir kādi 17 dažādi ģimeņu modeļi, kas pastāv šobrīd Eiropā, un tos izskatot vien, mēs saprotam, ka ir ļoti liela diversitāte Eiropā. Šorīt Mēs daudz ko dzirdējām par akadēmisko daudzveidību. Daudz runātāji uzsver, cik visi mūsu izskatāmie jautājumi ir sarežģīti, komplicēti, un tos nedrīkst vienkāršot. Nav vienkāršas atbildes uz šiem sarežģītajiem jautājumiem. Manuprāt, universitāšu pārstāvi gluži pareizi vērs mūsu uzmanību šo jautājumu sarežģītību. Pirmie runātāji šorīt bija politiķi. Viņi izklāstīja politisko kontekstu. Pēc tam mikrofonu ieslēdza universitāšu pārstāvi un viņi atspogļoja situācijas eh, sarežģītību. Tad mēs dzirdējām par praktisko Francijas-Vācijas divpusējo sadarbības iniciatīvu. Manuprāt, tas bija ārkārtīgi interesanti visu to klausīties. Cifkas kungs, manuprāt, viena no labākajām lietām šādās debatēs ir tas, ka mēs dzirdam daudzus priekšlikumus. Protams, mēs varam aprakstīt esošo situāciju. Daudz no mums to jau zināja pirms ierašanās šajā seminārā. Uh, Eh, bet varbūt tieši šodien mēs redzam, cik ļoti dziļi ir daži no šiem jautājumiem un cik liels atšķirības starp dalību valstīm. Un tādīpat laikā mēs šeit dzirdam par potenciālām iespējām, kāda varētu būt šī tiesiskā atzīšana dažādās valstīs, kas, ka tā varētu ņemt vērā izcelsmes valsts tiesvedības īpatnības un atzīt tās. Uh, Es domāju, ka mūsu civilizācija nedrīkst atļauties ignorēt šādas te citu valstu pieredzes. 2010. gada beigās mums noteikti jāuzskata par savu bagātību, šī diversitāte, šī sarežģītība un jāveido kopīgās sadarbības sistēmas, izmantojot visu valstu tiesvedību cilvēks daudz gadsimtu gaitā ir ļoti daudz ko sasniedzis, un visi šie sasniegumi mums ir jāņem vērā, izstrādāt jaunas risinājumus. Katrā ziņā jāvirzās uz priekšu. Varbūt varam izmantot divpusēju sadarbību, varbūt 14 valsts var sadarboties, kā mēs to redzam pastiprinātajā sadarbībā. Tas arī ir brīnišķīgi. Priekšsēdētājs man šeit sāk rādīt zīmes, kuras es nevaru neievērot. kāds no runātājiem teica, varbūt pats labākais būtu, ka 27 dalībvalsts sadarbotos kopā, un tajā brīdī priekšsēdētājs sāka māt ar galvu un vicināt rokas. Es gribētu arī viņam pievienoties šajā atzinībā. Mēs visi kopā varētu kaut ko sasniegt, ja mums ir viens mērķis, un ja šis mērķis Eh, šis mērķis attaisno to algu, ko mēs saņemam. Mums, deputātiem, ir jābūt noderīgiem saviem pilsoņiem, mūsu vēlētājiem. Un nobeigumā es gribētu teikt priekšsēdētāji, ka es esmu salauzājis un šķīris daudzus, daudzus pārus. Šķiršanās nekad nav priecīga. ja mēs gribam būt noderīgi šodien, tad tas ir mācoties citam no cita, citam no cita pieredzes un virzoties uz priekšu tādā veidā, kā es to aprakstīju. Es domāju, ka tādā ziņā mēs varam uzskatīt šo semināru par izdevušos, jo daudz ko esam dzirdējuši. Paldies! Lielas paldies ar kādio! Es gribētu uzsvērt, ka es piekrītu taviem komentāriem, ko tu šeit tik laipni izklāstīji. Protams, mēs gribam virzīties uz priekšu gudri un arī skaidri un nepārprotami. Šodien kāds no runātājiem teica, mēs šeit pieminam Romu 3, Brisele 2 bis, tad vienkārši ierins cilvēks nezina, kas tās ir par lietām. Uh, Mums ir jāskaidro cilvēkiem, kas ir šajos tiesiskajos aktos, kādēļ mēs vēlamies šos tiesvedību aktus pieņemt. Mēs vēlamies ieviest skaidras definīcijas ģimeņu tiesību jomā. Mūsu mērķis ir darīt tā, lai cilvēki labāk saprastu šos, šo, šīs problēmas, šīs jomas, un tad mēs varēsim atrast kopienas līmeņa risinājumus. Un nobeigumā es gribētu pateikties visiem runātājiem par lieliskajām prezentācijām, kas bija pilns ar informatīvo materiālu. Cerēsim, ka tās būs sējušas sēklu dalību valstu parlamentos, kur taps ļoti skaisti tiesvedību akti. Eh, Lielas paldies arī līdzpriekšsēdētājam, Spānijas senatoram Dias Težēra. Pūkstens ir 12, dāmas un kungi. Un tādēļ sāksies mūsu konferences, mūsu semināru otrā daļa, un tā būs par pārobežu mantojuma tiesībām. Es aicināšu kolēģi Kurtu Lehneru eh, no Eiropas parlamenta juridiskās komitejas nākt un vadīt šo sēdi. Tāpat arī eh, Lords Baunes būs līdzpriekšsēdētājs nākamajā debašu sadaļā. Paldies!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 Ja. Jā, meine Damen un Herren, liebe Kolleginnen un Kollegen. Dāmas un kungi, dargie kolēģi, dargās kolēģis. Äh, von meinem Platz aus natürlich. Es jau, protams, varēju arī ievadvārdus pateikt eh, no nu, iepriekšējās vietas, un eh, Zvifkas kungs varēja te sēdēt eh, prezidijā, bet, nu, labi, procedūrai arī ir jāsako. Es esmu arī referents, sagatavoju ziņojumu par šo tik būtisko regulu, un esmu patiešām gandarīts, ka esam organizējuši diskusijas. Uh, Jo, jā, Brisele 1, Brisele 2, Roma 1, Roma 2, eh, bet mums ir jārunā arī par kodifikācijas procedūru un jau par esošu likumdošanas aktu kodifikāciju, bet Roma 3 ir pilnīgi jauna uh, regula, un mēs runājam par uh, dalību valstu ieviestajām privātajām tiesībām, un īstenībā tas ir pilnīgi jauns stūrakmens šajā likumdošanas uzbūvē. Es, uh, Esmu arī sarunājies ar, um, protams, visu dalību valstu deputātiem, un viņi teica, ka šādas tiesības uh, ir nepieciešams, no tām nevar atteikties. Materiālās tiesības nebūtu jāgroza, bet, ja mēs runājam par ģimenes tiesībām, ir uh, arī tādas pārklāšanās risks, un tas rada liels problēmas. Es domāju, vajadzētu arī atgādināt, un visi to nemaz nezina. Es vēlēšu jums pateikt, ka 12 miljoni eiropiešu pašlaik dzīvo citā Eiropas Savienības dalību valstī, nedzīvo savā dzimtajā valstī. Un apmēram 580 tūkstoši cilvēku arī mirst šādā pārobežu kontekstā. Un tas rada liels problēmas. Tikai viena problēma, piemēram, ja kāds Vācijas vai Polijas pilsonis dzīvo vai Francijā vai Bēļģijā. Tur ir viņa dzīves vieta, dzīves vieta, es atkārtoju. Un viņam ir uzkrājumi. Nerunāsim tagad par nekustējumiem īpašumiem, tātad viņam ir uzkrājumi vai nu Bēļģijā vai Francijā kaut kādi īpašumi. Un tad viņa īpašumi tiek apspriesti, piemēram, mantojums eh, tiek eh, kārtots saskaņā ar mm, Vācijas vai Polijas likumdošanu, bet šis īpašums eh, un šie uzkrājumi atrodas, piemēram, citā valstī. Tas, protams, visu sarežģīja, bet tagad es vēlējos pateikt, ka uz Beļģiju tas neatiecas. Tas attiecas tikai uz Franciju, saka priekšsēdētājs, bet kas notiek Beļģijā? Te viss ir otrādi, piemēram, uh, Francijas vai Bēļģijas pilsonis pēdējo reizi ir uzturējies vai nu Polijā, tur ir bijusi viņa pēdējā dzīvesvieta vai nu Polijā vai nu Vācijā, bet mantojums tiek kārtots saskaņā ar Francijas likumdošanu. Un e, Bēļģijā savukārt ir spēkā tādi likumi, kas šo lietu kārtot saskaņā ar viņa pēdējā dzīves vietā spēkā esošiem likumiem. Un nav nekādu iespēju visus uh, šos lēmumus apkopot un atrisināt konfliktu likumdošanas ceļā vai ar tiesvedības palīdzību. Protams, mēs varam arī eh, dalību valstis eh, iedalīt vairākās kategorijās. Citas ņem eh, par, par galveno principu uzskata valsts piederību, citas atkal par galveno principu mantojuma kārtošanas procedūrā uzskata pēdējo likumīgo dzīvesvietu. Bet nav pagaidām vēl spēkā apusējas tiesas lēmumu atzīšanas runājot par mantojumu piešķiršanu un uh, ja abas eh, valstis izmanto vienu to pašu principu, piemēram, valsts piedarības principu, eh, lemjot par mantojumu piešķiršanu, tad eh, īstenībā tiesas lēmums, kas ir pieņemts vienā valstī, automātiski uzreiz netiks atzīts otrā valstī. Protams, mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par harmonizāciju, kā mēs minējām, kā mēs runājam attiecībā uz iepriekšējiem gadījumiem, un uh, mēs redzam, jā, kā šīs Vācijas, Francijas nolīgums attiecībā uz mantisko piedarību ir ļoti veiksmīgs. Un e, tas pierāda to, ka šos Eiropas likumus var e, tātad salikt zem viena jumta, tā ir jauna pieeja, bet e, šī direktīva ir kaut kas cits. Es vēlējos piemetināt, ka šeit ir vairāk tūkojumu un jūdzu lasiet šos tūkojumus ļoti uzmanīgi. Uh, Oriģināla teksts bija sagatavots franču valodā, bet tūkojumā, nu, tur varētu būt šāds tāds atkāps. Tātad lasiet to tā ļoti prātīgi un uzmanīgi. Tālāk runājot par priekšlikumu būtību. Mums ir jāsaprot, kādas ir izmantojamās tiesības, izmantojami likumi un uh, tiesai ir jāņem vērā cilvēka uzturēšanās vieta, uh, nomirušā cilvēka uzturēšanās vieta un uh, tā vieta, kur viņš ir dzīvojis pēdējos dzīves gados. Un, ja uh, jums ir kāds valsts valsts piedarība, tas obligāti nenozīmē, ka jūs tajā pašā valstī esat dzīvojis pēdējos savus dzīves gadus. Tātad ir jāņem vērā pielietojamā uh, tiesību aptvērums, pēdējā likumīgā dzīves vieta, bet pilsonim, protams, ir jāievēro arī savas, uh, savas dzimšanas vietas tiesības. Uh, visi juristi, tiesneši, advokāti vēlas uh, izvairīties no liekām problēmām. Tādēļ eh, piekritīgā tiesa var izmantot tiesības eh, un procedūras, kas ir spēkā attiecīgajā valstī. Ir jāparūpējas par tiesas spriedumu eh, apusēju atzīšanu, ir jābūt arī certifikātu un testamentu atzīšanas procedūrai, ir jāizveido arī certifikāti, kas ir atzīti visā Eiropas Savienībā, par to izteiksies Ležērkungs, un jāpadomā arī par pārejas laika principiem. Es vēlējos teikt, ka gan Eiropas parlamentā, gan arī ministru padomē ir runāts par galveniem principiem, un tie ir tikuši arī pieņemti. Protams, mums arī vajadzētu parūpēties par uh, tālāku debašu organizēšanu, savādāk mēs uh, nevarēsim virzīties uz priekšu, jo bieži vien arī detaļās slēpjas eh, ļoti daudz nopietni jautājumu. Eh, tagad tikai dažas detaļas. Es jau pašā sākumā teicu, ka starptautiskās privātās tiesības eh, šeit beidzot ir jāsavet kārtībā, bet ja mēs runājam par mantiskajām tiesībām, šeit nevienmēr pastāv tāda pilnīga harmonija dalību valstu starpā. Mums jārunā arī par aptvērumu un pielietojām tiesībām. Francijā un Itālijā mantojuma statūti palīdz, paredz arī mantojuma dalīšanu, bet, piemēram, Vācijā eh, mantojuma statūts ir saistīts tikai ar materiālajām tiesībām, un tas rada patiešām liels grūtības. Un šeit mēs nerunājam tikai par tiesu reģistriem, bet arī par to, kā labāk sistematizēt dalību valstīs spēkā esošo likumdošanu. Tiek arī diskutēts par to, vai vajadzētu definēt uh, uzturēšanās vietu, jā, mēs to varētu varbūt eh, pārdomāt, bet vēl eh, neierakstīt eh, attiecīgajā regulas tekstā, kā jau finalizētu definīciju. Protams, dalību valstīm arī vēl daudz darba ir jāveic. Un tagad daži vārdi par 27. pantu. Dalību valstīs tas ir radījis grūtības. Es vēlējos pateikt sēkojošo. Mums ir jārunā par tradīcijām, kas ir spēkā dalība valstīs, un es konstatēju, ka problēma īstenībā ir, tiek vērtēta pārāk augstu. Visās dalība valstīs ir. Viet, Baunes nachher einen Satz dazu sagen, auch im Ver Ir jāievēro šīs atzīšanas saistības, piemēram, ir konkrētas tiesības, kas ir spēkā apvienotā karalistē, Skotijā, un nevarētu pieņemt, ka, piemēram, šādas tiesības un saistības nepastāv Velsā un Anglijā. Tiesībai ir jāatzīst šie spriedumi, un tādas saistības pas, pastāv. Tālāk tematizētās problēmas mēs esam pieredzējuši jau tagad. Bēļģijas senāts ir kritizējis šo likumdošanu un kas ir rakstīts tulkojumā, tur ir runāts par Beļģijas pilsoņu īpašumiem, un ja, piemēram, Beļģijas pilsonis dodas dzīvot uz kā citu dalību valsts, tad uz viņu Beļģijas mantojuma tiesības vairs netiek attiecinātas. Uh, un bieži vien tiek ignorēti arī nopietni fakti, piemēram, ja eh, kāds eh, pilsonis eh, dodas dzīvot uz citu valsti, viņš automātiski netiek pakļauts šīs valsts likumdošanai, bet jāņem vērā arī eh, kādas saistības uz viņu attiecas, ja viņš nomirst attiecīgajā valstī un uh, tur tiek kārtots viņa mantojuma tiesības. Varbūt uh, tas varbūt tā diezgan brutāli. Tas būtu tā brutāli teikt, ka kāds īpaši dodas uz citu valsti, lai tur arī uh, nomirtu, bet uh, tā mēdz arī notikt. Un, uh, ja mēs runājam par certifikātiem, no, Paskāl kungs par to izteiksies un Šasēna kungs par to runās, runājot par saistībām, arī par uh, neatraidāmajiem mantiniekiem, un bija vairāk fragmenti tekstā, kas bija visai neveiksmīgi formulēti. Šeit būs jādomā par tādu veiksmīgāku definīciju. Es domāju, ka mēs varbūt to tekstā varam iekļaut arī kā uh, apsvērumu. Tātad viss šie defi vis šīs definīcijas, eh, ko es minēju, varbūt nav tik veiksmīgi izvēlētas, un, protams, tās tūkojot, eh, tās nekļūst eh, daudz veiksmīgākas. Ležērkungs izteiksies, bet tagad daži vārdi par subsidiaritāti un kompetencēm. Uh, Es varētu jūs iepazīstināt nedaudz ar situāciju Vācijas parlamentā. Ir certifikāti, kas vairākās valstīs nav izsniegti, bet ir jāņem vērā, ka tiesas spriedums jebkurā gadījumā ir jāakceptē, bet ja mēs runājam par uh, mantojuma certifikātiem, ir uh, jābūt atšķirībai starp faktisko iedarbību un tiesisko īstenošanu Piemēram, Vācijā jūs eh, noteikti zināt, kādas ir mantojuma tiesības un eh, bieži vien eh, mantojums tiek piešķirts saskaņā ar tiesas spriedumu, bet nevienmēr, protams, cilvēki ir mierā ar šo spriedumu un jāņem vērā, ka tas tomēr neatspoguļo lietas būtību, bet mums ir jāparūpējas arī par personu tiesību aizsardzību. Ja jūs vēlaties kaut ko iegādāties citā valstī, jums arī ir um, jābūt gatavam uh, šī īpašuma iegādes uh, pierādījumus um, celt gaismā, ja to pieprasa, piemēram, tiesvedības procedūras laikā. Uh, Es uzskatu, ka tas viss ir jāņem vērā, papildinot šo regulu, tā ir jāuzlabo un pašā noslēgumā. Mēs, protams, nevaram iedomāties, ka mēs tagad vienosimies par kaut kādu ideālu risinājumu. Nē, tā dzīvē nenotiek. Protams, jūs katrs noteikti varat iedomāties kaut kāds risinājums, kas jums būtu pieņemamāki, ir konfliktējoši mērķi, konfliktējošās puses, bet jo tomēr konfliktu skaits samazinās, un es domāju, pateicoties uh, šai regulai, mēs varēsim garantēt pievienoto vērtību, to varēs baudīt mūsu pilsoņi, viņi savu pēdējo grību varēs paust pietiekam labi, viņiem būs garantēta juridiskā noteiktība, viņi varēs baudīt savu brīvību un uh, varēs savu testamentu sastādīt, kā viņi to vēlēsies. Un visbeidzot, īstenībā tik daudz jau, mm, mm, mm, tik spēcīgi jau nekas nemaz nemainīsies. Vienkārši eh, es domāju, ka pilsoņi to savā ikdienas dzīvē tā neizjutīs. Protams, ja kādam ir īpašums citā valstī, tad viņi varēs eh, baudīt vairāk privilēģiju, jo viņi šo īpašumu varēs pārvaldīt saskaņā ar uh, savā dzīves vietā spēkā esošiem likumiem. Jaņem vērā, ka, piemēram, arī padomē diskusijas nav vienkāršas, jo šis jautājums ir ārkārtīgi smags. Uh, bet es vēlējos uh, paust tādas cerības, ka parlaments un padome vienosies par šo regulu, ka tās pieņemšana vainagosies ar panākumiem. Es pirms vairākiem gadiem izstrādāju arī darba dokumentu. Tas, eh, zināmā mērā, liecina par mūsu institūcijas prestižu. Es domāju, ka diskusijas ir jāveicina nevien pie mums, nevien ministra padomē, bet arī dalību valstīs. Uh, Un es ceru, ka nākamā gada sākumā priekšsēdētājs atvainojas par telefonu zvanu. Tā tad. Eh, um es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tā tad es eh, izstādāšu ziņojumu priekšlikumu, lai varētu veicināt diskusijas parlamentā un padomē, un tagad ar nepacietību gaidu eh, jūsu uzstāšanās. Paldies! Äh, bitte um Entschuldigung. Herr Paskālis kungs. Lūdzu, jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Kopienas uh, regulas eh, projekts par eh, mantojuma lietām ir eh, ļoti laba iespēja kopienas likumdevējiem iesaistīties situācijā, kas ir diezgan sarežģīta, bet ļoti ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Proti, runa ir par autentisko instrumentu izmantošanu īpašumu iegādē situācijās, kad eh, ir jārunā par mantojuma lietām. Un šis dokuments attiecas uz eh, mantojuma certifikātiem, ko, ko izsniedz atbilstošās amatpersonas. Bieži vien šādos gadījumos ir vajadzīgi autentiskie dokumenti, tostarp testaments, notāri izsniegts certifikāts, eh, arī atteikšanās no mantojuma kā arī eh, īpašuma inventarizācijas akti, pārskati par eh, uz mantojumu tiesīgo un netiesīgo personu tiesībām. Un es ceru, ka šobrīd apspriežamā regula palīdzēs iedzīvotājiem pienācīgi izmantot uh, autentiskos instrumentus. Uh, Vēl pirms uh, vēl pirms, eh, lai šie iedzīvotāji varētu ceļot uz dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm un izmantot šos aktus. Tostarp arī attiecīgās valsts iestādēm būtu jābūt iespējai izmantot autentiskos dokumentus, kas ir izdoti citā valstī. Un uh, šie dokumenti būtu jāuzskata par tikpat vērtīgiem un spēkā esošiem kā pašmājās izdoti tiesību akti. Jautājums ir par to, kāpēc autentisko instrumentu izmantošana ir svarīga. Tā ir svarīga gan iedzīvotājiem, gan iestādēm. Un uh, ir uh, ļoti būtiski bieži vien, lai šie autentiskie dokumenti tiktu sniegti, jo tiem ir pierādījuma vērtība. šī uh, privileģētā pierādījuma vērtība palīdz uh, mantojumu procesiem uh, notikt ar lielāku juridisko precizitāti. Manuprāt, būtu bēdīgi, ja dokuments zaudētu savu darbību, ja tas tiktu izmantots valstī kurā tas nav izdots. Um, runājot par uh, kopienas tiesību aktiem, kas reglamentētu šo jomu, tādu šobrīd nav, tāpēc ir jāpielieto starptautiskie noteikumi attiecībā uz šo procedūru, un uh, tie ir iekļauti katras valsts atsevišķajā sistēmā, tāpēc pastāv diezgan lielas atšķirības starp dalību valstīm un ir ļoti daudz telpas interpretācijām un atšķirīgai ieviešanai. Uh, dažādās eh, valsts eh, vai judikatūras iestādēs. Kopienas eh, likumdevējiem beidzot ir radusies iespēja risināt šo problēmu. 26. apsvērumā 34. un 35. pantā regulas projektā jāteic, ka šie ir ļoti būtiski panti, kas reglamentē notāru Eh, mantojuma lietu notāru izdotu certifikātu pārrobežu izmantošanu. Šie panti ir ievērojami kritizēti, tika aicināts dažus pat svītrot, bet uh, es uzskatu, ka šāda opozīcija izriet no eh, apskatāmo jautājumu nepietiekamas izpratnes. Kritizētāji ir norādījuši, ka nav skaidrs, uz kādiem aktiem vai instrumentiem ir atsauce. Esmu drošs, ka daudzi no jums, eh, kas ir šeit klāt eh, šajā telpā, ir guvuši personīgu pieredzi ar eh, autentiskiem mantojuma lietu dokumentiem un tāpēc viņiem, jums ir skaidrs, ko šis termins nozīmē. Kritizētāji ir eh, sacījuši, ka nav skaidrs, kāda ir šādu dokumentu vērtība mantojuma lietu procesos, un eh, jo īpaši ir bijuši iebildumi par to, ka eh, šādi akti nav izmantojami tieslietu spriedumos, jo notāra izdotu dokumentu var apstrīdēt tiesā. Es domāju, ka šie oponenti neko daudz nezina par autentiskajiem instrumentiem un to darbību, jo, protams, ir skaidrs, ka tos var apstrīdēt tiesā. Taču būtiskākais šeit ir tas, ka šie dokumenti ir uzskatām par autentiskiem valstīs, kurās tie nav izdoti. Līdz ar to autentiskam dokumentam ir privileģētā pierādījuma vērtība un bieži vien arī izpildes vērtība. Līdz ar to uzsvars ir uz privileģētās eh, pierādījuma vērtības atzīšanu valstī, kurā šāds dokuments nav izdots. Protams, ka šo dokumentu joprojām var apstrīdēt tiesā, taču šī apstrīdēšana neapdraud eh, dokumenta kā instrumenta pamatbūtību. Vēl nav noteikumu, kas varētu nodrošināt šādu rezultātu kopienas līmenī, un eh, esošie noteikumi ir nepilnīgi. Runājot par Jā, ir, eh, situācija ir nepilnīga, jo īpaši attiecībā uz uh, izpildes aspektu, taču kopienas uh, likumdevēji ir gatavi nākt klajā ar šādiem noteikumiem. Mums uh, pirmām kārtām jāpatur atmiņā, ka akī komunitēri jau pastāv autentisko dokumentu atzīšana. Uh, tādu dokumentu atzīšanu, kas ir izpildāmi. Tas ir 50. pants 68. Eh, gada konvencijā par jurisdikcijām un izpildi eh, civillietās un komerciālās lietās. Tas ir arī teikts 50. Eh, pantā Brisel 1 dokumentā. Tas ir iekļauts arī regulā 2201-2003 attiecībā uz lēmumu izpildi uh, laulību jautājumos, un par to diezgan bieži atsaucās šorīt. Un šeit ir arī jārunā par regulu 805-2004, kā arī 2009. gada regulu 805-2004. Valstīs, kurās ir uh, eh, civila likuma sistēma, šīs valstis bieži vien atsaucas uz šīm regulām kā uz tādām, kas reglamentē notāru darbu. Ir jāmin arī vēl viens aspekts kopienas eh, tiesību aktos, proti kopienas definīcija autentiskajiem dokumentiem. To izveidoja kopienu tiesa eh, svarīgajā Unibank spriedumā 99. gada 17. jūnijā, un tur teikts, ka akta autentiskumu apliecina valsts iestāde, akta saturs uzskatāms e, par autentisku un nevis tikai tā paraksts. Akts ir, aktam ir jābūt izpildāmam valstī, kurā ir paredzēta tā izpilde. Un e, līdz ar to e, šis izpilde aptvertu arī valstis, kurā šis akts nav izdots. Šis jautājums ir definēts arī Eiropas izpildāmo aktu regulā. Līdz ar to autentisks dokuments, jeb akts, kā koncepcija, jau ir iekļauts Eiropas eh, Savienības tiesību aktos vismaz 40 gadu garumā, un te mēs atsaucamies uz Briseli viens pirmsākumiem. Kopienas tiesību aktos gan vēl nav kopienas noteikumu, kas reglamentētu šo dokumentu pierādījuma vērtību un tas ir jo īpaši būtiski mantojuma jomā. Piemēram, ja jums ir uh, īpašuma inventarizācijas dokumenti, tad uh, šeit būs runa par uh, pierādījumu vērtību visā Eiropas kopienas teritorijā. respektīvi visā Eiropas Savienības eh, tiesību telpā. Mums ir jāpatur atmiņā, ka Eiropas parlaments jau ir skatījis autentiskos dokumentus, ir veicis salīdzinošos pētījumus attiecībā uz dažādu dalību valstu noteikumiem. Tika pieņemta arī rezolūcija, kas eh, liecina par eh, parlamentu nopietnu attieksmi pret šo jautājumu. Te ir runa par vairākiem pētījumiem. Pirmām kārtām par valsts dokumentu izmantošanu Eiropas Savienībā, par ES eh, salīdzinošajām tiesībām. Šeit tika analizētas formalitātes, kuras bija un joprojām ir vajadzīgas, lai pierādītu dokumenta izcēlesmi. Šie jautājumi ir pilnībā dokumentēti, ļoti skaidri formulēti un iespējams arī noderīgi mums, eh, ja parlaments vēlēsies pievērsties eh, notariālo aktu pārobežu izmantošanai. Vēl viens pētījums, kas šeit ir jāpiemina, ir Eiropas parlamenta un komisijas un arī Eiropas Savienības notāru padomes eh, pētījums kopā ar Deutsche Notāru institūtu. Šis ir pētījums, kas veikts 2008. gadā, un eh, tas ietver salīdzinošu pētījumu par mm, notariālajiem aktiem eh, sešās Eiropas Savienības valstīs, tostarp Rumānijā, Zviedrijā un citās. Šis ir vērtīgs pētījums, jo tas atspoguļo dažādo tiesisko sistēmu atšķirības. Tad ir jāpiemina arī Eiropas parlamenta rezolūcija, kas ir apstiprināta 2008. gada decembrī, un tur ir ieteikumi komisijai attiecībā uz Eiropas autentisko aktu, kurā ir uzsvērti galvenie aspekti un arī atšķirības starp pārāžu liku, tiesību sistēmām un citām tiesību sistēmām Eiropas Savienības valstīs. Notariālo aktu pārobežu izmantošana ir joma, kur ir uh, vieta ļoti daudziem uzlabojumiem un vienoti noteikumi palīdzētu nodrošināt vienkāršāku un labāku autentisko instrumentu cirkulāciju Eiropas Savienībā. Izpildāmības jomā tas jau ir sasniegts, taču attiecībā uz pierādījumu vērtības jomu joprojām ir daudz darāmā. Rezumējot situāciju, autentiskajam dokumentam vai attiecībā uz tā pierādījuma vērtību vajadzētu būt tādam pašam spēkam citās valstīs, kā tā izdošanas valstī. Uh, Šie autentiskie dokumenti uzskatāmi par līdzvērtīgiem citiem dokumentiem, kas ir izsniegti citās valstīs. Un tā iesniegšanas valstī tam nedrīkst būt spēcīgāka iedarbība nekā tā izcelsmes valstī. Tieši tāpat arī nevienam. Uh, tad uh, šī autentiskā dokumenta iedarbībai ir jābūt uh, līdzvērtīgai gan tā izcelsmes valstī, gan tā iesniegšanas valstī. Un to var izskatīt attiecīgās iestādes gan tā izcelsmes valstī, gan tā iesniegšanas valstī. Var būt atšķirības. Uh, šo dokumentu darbībā noteiktās jomās, taču tas eh, jau ir kopienas eh, likumdošanas ziņā. Virkne aspektu jau ir izstrādāti, bet eh, runājot par šīs regulas apstiprināšanu, varbūt, ka mums izdosies rast risinājumu, kas ir noderīgāks, vienkāršāks un ļauj praktiskāk izmantot autentiskos aktus visā Eiropas tiesiskajā telpā. Priekšsēdētājs, paldies! Paskalisa kungam notariālo aktu nozīmīgums Eiropā pavisam noteikti būs mums aktuāls arī turpmākajos gados, neatkarīgi no tā, kā mēs eh, tiksim galā ar šo regulu. Bet tagad es vēlos aicināt izteikties Paskāla Šasēn kungu no Francijas vārds jums. Merci, Paldies, priekšsādātāja kungs. 2009. gada 14. oktobra priekšlikumā ir divas galvenās idejas. Pirmkārt, viens, viena regula visiem mantojuma jautājumiem, un otrkārt, parastā dzīvesvieta um, mantojuma atstājējiem kā ļoti svarīgs aspekts, kurš nosaka um, piekritīgās tiesvedības izvēli. Kopš 2005. gada es esmu vadījis darba grupu, uh, Eh, un Eiropas Savienības notāru apvienību, kurā notikušas debatas par šo jautājumu. Visas Eiropas notāri tā tad ir sprieduši par šiem jautājumiem. Un senators Junks jau šeit komentējot teica, ka ģimenes tiesības balstās dziļi katras tautas tradīcijās, suverenitātē un kultūrā eh, Iesākumā es eh, gribētu stāstīt par to, kādas ir atšķirības starp dalību valstīm un arī gribētu uzsvērt to aizsardzību, ko mēs gribam ieviest ar šiem Eiropas dokumentiem. Nu, pirmkārt, ir atsevišķas valstis, kuras ļoti lielu nozīmi pievar piešķir tam, kurā valstī atrodas aizgājēja īpašumi. Uh, Uh, līdz ar to rodas ļoti liela atšķirība attieksmē uh, pret šo mantojumu un mantu, mantinieku aizsardzībā. Daudzkārt jau ir pasvītrots tas, cik svarīgi būtu harmonizēt sistēmu šajās jomās. Uh, tādā gadījumā būtu daudz vieglāk mantiniekiem saņemt mantojumu, ja būtu līdzīgāki noteikumi. ģimenes mantojuma aizsardzība ir daudzšķautņaina. Ja mēs runājam par nekustamo īpašumu, tad dažās valstīs automātiski tas tiek aizsargāts un arī mantojuma tiesības. Taču šīs te, šī aizsardzība var arī pazust, ja mēs veidojam Eiropas uh, um, Eiropā, Eiropā harmonizētus noteikumus. Regulas 27. pantā ir nepietiekama aizsardzība. Dalību valstīs ir par, bieži vien paredzēta konsultācija pirms mantojuma piešķiršanas. Ir atsevišķas valstis, kurās ir tikai uh, Izņēmumu gadījumos paredzēta, ko, paredzēts konsultācijas arī augstākā līmenī. Es domāju, ka mums noteikti ir jāatceras šeit subsidaritātes princips. Regula mums paredz jaunu attīstības virzienu, un mums tādēļ ir jādomā par to, kā tā ietekmēs dalību valstu likumdošanu un ģimeņu situāciju, ja tās saskars ar mantojuma jautājumiem. Pirmkārt, jāņem vērā to, kādu plānu un kādu testamentu ir atstājis pats aizgājies, un otrkārt, kā valsts izturs pret šiem dokumentiem. Nu, pirmkārt, par aizgājēja plānu. Dalību valstu prakse atšķiras šajā jautājumā. Uh, ir atsevišķs, ir atšķirīga likumdošana. Cilvēkam, kuram ir īpašumi, vairākās valstīs ir ļoti grūti rakstīt testamentu. Iespējams, atsevišķās valstīs nav garantēts tas, ka viņš var atstāt uh, konkrētam mantiniekam šo nekustamo īpašumu. Ļoti bieži valsts tiesvedība paredz pati savus diezgan cietus noteikumus, kas e, nebūtu nevienmēr aizsargā ģimenes locekļus un mantiniekus. Civiltiesības vai tajās būtu šīs te e, cilvēktiesībās būtu nepieciešama lielāka juridiskā noteiktība nākotnē attiecībā uz šādu te pārobežu mantojumu. Mēs nesen esam mēģinājuši ieviest pasākumus, kas ir vērsts šajā virzienā. Ir nepieciešama šī juridiskā noteiktība tiem cilvēkiem, kas raksta testamentu, lai viņi varētu izvēlēties piemērojamo jurisdikciju. regulas 17. pantā ir ļoti noderīgs apsvērums, kas ir vērsts tieši šādā virzienā. Ja mēs gribētu vienu likuma aktu, kas aizsargā ģimenes un mantiniekus, tad šīs te 17. pants noteikti jau ir noderīgs, iedīgus. Likumam būtu jābūt tādam, uh, lai cilvēks var izvēlēties, brīvi izvēlēties to vietu, kur viņš dzīvo Eiropas Savienībā un būtu drošs, ka viņa rakstītais testaments nekādā gadījumā netiks anulēts tādēļ, ka kāds to neatzīst. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu pašu testamenta autoru un viņa ģimeni, un tādējādi arī būs vieglāk izmantot tiesiskos instrumentus. Nākamais ko es gribētu šeit pieminēt. Testamenta autora vai eh, aizgājēja dzīves vieta. Ja cilvēks ir dzīvojis kādā konkrētā valstī, tad parasti viņam tieši šajā valstī ir kaut kādas saistības. Viņam tur ir īpašums, bankas rēķins, viņš tur ir saņēmis algu, vecumu, pensiju. Uh, un lielākā daļa no viņa taustāmā īpašuma arī parasti koncentrēs šajā vienā valstī galvenajā dzīves vietā. Mantiniekiem bieži vien ir ļoti grūti veikt atstātās mantas inventarizāciju. Ir grūti eh, apzināti visu to īpašumu, kas piederējis aizgājējiem, piederīgajiem. Pirmkārt, kur viņi skatās pēc īpašuma, ir tajā vietā, kur šis cilvēks ir dzīvojis. Tad ģimenes locekļiem parasti nesagādā grūtības identificēt īpašumus. Tie atrodas aizgājēja dzīves vietā vai tās tuvumā. Es gribētu teikt, ka ir nepieciešams vienkāršot šo mantojumu saņemšanu. Ir dažādi praksa šobrīd valstīs. Ir vai nu tieša mantinieku aktīva rīcība uzreiz, un arī tādas valsts, kur ir obligāta trešās puses iesaista. Šo jautājumu šobrīd regulē dalību valstu likumdošana. Eiropas regula iespējams piedāvās vienkāršāku risinājumu. šo risinājumu mēs varētu veidot tā, lai ģimene tiktu aizsargāta vairāk, eh, lai tiktu iesaistīti eksperti, kas administrē atstāto mantojumu. Šādā situācijā ģimeņa interesēs tiešām būtu mantojuma likumdošanas harmonizēšana. Regulas priekšlikumā, ja mēs to rūpīgi lasam, mēs redzam, ka pielietojamā tiesvedība definē daudz no šīm jomām. 21. regulas pantā ir teikts, ka pielietojamā likumdošana ir tā, kuras valstī atrodas īpašums Ja mums būtu vienota mantojuma likumdošana Eiropas Savienībā, mēs izvairītos no daudzām problēmām, ar kurām esam sastapušies pagātnē, kad daudzas ieinteresē, dažādās ieinteresētās puses ir bijušas ar pretējām interesēm un izmantojušas atšķirīgas jurisdikcijas. Reizēm šī ģimeņa aizsardzības jautājums tiek skatīts kā tāda paslēpspēlēšana. Juristiem, tiesvedīgas ekspertiem ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem un uzmanīgiem, lai veidojot likumdošanas instrumentus, tas būtu piemērots. Ja mēs ņemsim par svarīgāko kritēriju aizgājēju pēdējo dzīves vietu, tad, manuprāt, tas ir ļoti vienkāršs kritērijs un tas jau pavērs ceļu ģimenes aizsardzībai. Tas palīdzēs gan administratoriem, gan notāriem, gan e, arī citiem profesionāļiem, kas ir iesaistīti testamentu izpildē. Vēl es gribētu teikt dažus vārdus par likumiem, kuri atrunā mantojumtiesības. Gribētu citēt profesoru Grimaldi no Parīzes universitātes, kurš saka, ka šajos likumos ir nepieciešama liela formalitāte. Tiem jābūt tādiem, kas mūs pasargā no emocijām, kas reizēm gūst pārsvaru pār veselo saprātu. Paldies! Paldies eh, Šusvin kungam par šo visaptverošo mm, mm, problēmas izklāstu, kas attiecas uz ģimenes piedarīgajiem. Un uh, es uh, tagad vēlētos uh, aicināt uh, jūs priekšā Lenku Lešēju. Ā, jā, tātad Lenkas uh, Lešējas kundze no Čehijas. Paldies, dāmas un kungi! Liels paldies, ka esat man uzaicinājuši uz konferenci. Es esmu Lenka Lesai. Tāda ir mana uzvārda pareizā izruna. Vēlreiz paldies, ka uzaicinājāt mani uz semināru. Es šodien runāšu par Eiropas mantojuma certifikāta saturu un būtību saskaņā ar Eiropas Savienības regulu. Nu, īsnībā tas ir jautājums, kur apspriešanai var veltīt visu dienu, bet man ir tikai desmit minūtes, un tādēļ uh, es mēģināšu izteikties pēc iespējas kodolīgāk un pievērsīšos tikai būtiskākajiem aspektiem. Uh, mantojuma sertifikātam vajadzētu uzlabot uh, situāciju visā Eiropas Savienībā mantojuma tiesību jomā. Jūs jau noteikti dzirdējāt, ka ir dažādas um, pieejas, dažādas metodas dalību valstīs, kā tiek pieņemta lēmuma par mantojuma tiesībām. Un Mm, eh, kā tiek eh, piešķirts mantojums un eh, kādas ir mantinieku tiesības. Iepazīstoties ar komisijas priekšlikumu, mēs uzmanīgi izpētījām certifikātu noteikumus. Īstenībā certifikā, certifikātam, eh, kas tiks izmantots, ir jābūt pilnīgi vienādam pēc satura un būtības visās dalību valstīs. Protams, eh, tas ir atkarīgs arī no mērķa un nolūkiem saskaņā ar 38. pantu direktīvā. Uh, galvenais mērķis ir piedāvāt pierādījumus tam, lai varētu konstatēt, ka attiecīgais certifikāts uh, ir īsts un uh, ņem vērā to, kādas ir uh, mantini, mantojuma administrētāju vajadzības. Spānijas prezidentūra piedāvāja eh, skaidrāk definēt nepieciešamo pierādījumu prasību saskaņā ar certifikātu, kas ir eh, pieprasīts citās dalību valstīs. Tas ir iekļauts 36. panta pirmajā punktā, grozītajā tekstā, kā to piedāvāja Spānijas prezidentūra šī gada 30. jūnijā. Kas tātad tiks iekļauts šajā Eiropas mantojuma certifikātā? Mēs dzirdējām, ka par pamatprincipu kalpos izmantojamais likums. Un Līdz ar to likumdošanā arī būs atrunāts, eh, kurš, eh, kuram ir eh, tiesības saņemt mantojumu bet certifikātā nevajadzētu iekļaut arī pārāk daudz informācijas. Tātad tam ir jābūt ļoti kodolīgam, īsam un viegli pārskatāmam. E, mēs 32. 31. pāntā, 2. punktā esam iekļāvuši uh, informāciju par to, kādi dati ir jāiekļau šajā certifikātā. Tātad izsniedzēja iestāde, izsniegšanas datums. Uh, Uh, derīguma termiņš, uh, pielietojamais likums un arī uh, iespējamo mantinieku dati, kā arī atsauc uz mantojuma tiesībām. Bet, uh, protams, ir tādi dati, kuri ir, ir jāuzglabā uz ilgāku laiku saskaņā ar EKT pēdējo lēmumu. Un uh, certifikātam nevajadzētu uzskaitīt tādas mantas, eh, nu, visu īpašumu, eh, kas ir pakļauts mantojumam. Dědice, ale uvedení seznamu zděděného majetku v evropském osvědčení. Mums ir eh, jāsaprot, ka ir dalība valsts, kurās ir līdzīga likumdošana, bet kāds ir mūsu galvenais nolūks? Mēs vēlamies pierādīt, to, ka mantiniekiem ir tiesības saņemt mantojumu arī citā dalība valstī. Līdz ar to īpašumu šajā certifikātā nevajadzētu uzskaitīt, jo, piemēram, īpašums var atrasties gan vienā dalība valstī, gan arī citā dalība valstī. Līdz ar to viss tur eh, šajā certifikātā nav jāiekļauj, visa mantība. Certifikātā tāpat nevajadzētu iekļūt eh, katra atsevišķā mantinieka tiesības vai ierobežojumus. Uh, kas ir iekļauti H, G un J punktos tajā pašā pantā. Mantojuma certifikātā uh, nevajadzētu piešķirt uh, kaut kādu primāru statusu šīm tiesībām, jo tās jau ir izklāstītas pielietojumā tiesvetībā. Mantojuma certifikātā varbūt uh, vajadzētu uh, labāk atsaukties uz pielietojamās tiesvedības punktiem. Es domāju, ka juridiskais tīmeklis eh, šī aģentūra būtu attiecīgā atbildīgā institūcija, kas varētu piedāvāt šādu informāciju. Tālāk eh, certifikātā arī nevajadzētu uzskaitīt visas veicamās procedūras, kas ir jāveic eh, lemjot par mantojumu piešķiršanu. Uh, saskaņā ar šī paša panta K punktu. Kā, ko mēs panāksim ieviešot šo certifikātu? Tas ir jāatzīst automātiski visā Eiropas Savienības teritorijā un Protams, certifikāta atzīšana ir nepieciešama arī tiesas sprieduma pieņemšanā ja rodas kādas grūtības, ja, piemēram, spriedumu uzreiz automātiski neatzīst. Ir jābūt iespējai identificēt uh, personu brīvu pārvietošanos un saskaņā ar Beļģijas un, pre, un Spānijas prezidentūru piedāvāto mm, likumdošanas priekšlikumu ir jāņem vērā dalību valstīs pastāvošā likumdošanas procedūra, ņemot vērā certifikāta satura derīgumu, kas ir minēts 42. punktā. Uh, regulas priekšlikumā daži aspekti jau ir iekļauti 37., 38., 40. un 43. pantā. Bet mēs eh, nevaram eh, šeit nav nekādu garantiju attiecībā uz spriedumu neatzīšanu, savstarpēju tiesas spriedumu neatzīšanu. Es, protams, vēl varētu runāt un runāt, bet skatos, ka pulksten rādītājs virzās uz priekšu, bet eh, katrā ziņā es vēlējos runāt arī par certifikāta saņēmējiem un ir jāgarantē, ka certifikāta saņēmējs var pārbaudīt certifikāta derīgumu bez jau kādiem grozījumiem un pārtraukumiem. Es domāju, ka būtu izšķirīgi svarīgi izveidot elektronisku reģistru, kā to piedāvā Maks Planka institūts Vācijā. Uh, Es domāju, ka Eiropas mantojuma certifikāta uh, vērtība nav apšaubāma. Un, protams, mēs uh, runājam arī par uh, mantojuma saņēmē, par mantinieku tiesībām, kas ir jāievēro. Un paturēsim prātā to, ka mantinieki darbojas saskaņā ar labo garību un uzticību, kā tas ir minēts uh, priekšlikuma 3. un 4. pantā. Uh, tas jau ir iekļauts arī dalību valstu īpašuma likumos. Tālāk komisijas priekšlikuma 5. punkts pievēršas Eiropas mantojuma certifikātam, tāpat kā Eiropas uh, komerc uh, īpašuma reģistra priekšlikums. Tam, uh, šim reģistram nevajadzētu būt uh, izpildvarai, kā to minēja varbūt uh, dažas darba grupas. Līdzīgs priekšlikums tika pieņemts arī jau šogad, to pieņēma komisija jūnija mēnesī. Eiropa Eiropas mantojuma certifikātam vajadzētu būt pietiekam labam pierādījumam, eh, kas eh, varētu kalpot par vienu no galvenajiem pierādījumiem, lai varētu garantēt mantojuma saņemšanu un eh, garantēt šādu mantojuma saņemšanu arī tad, ja mantojums, ja testaments ir sastādīts citā valstī, kas nav, piemēram, vai nu mantotāja vai testaments sastādītāja dzimteni. Paldies! Jā, dank, Frau... Paldies, Lesai kundzei. Turpin priekšsēdētājs, jūs šo ļoti sarežģīto jautājumu izgaismojāt pietiekami spilgti, un ir jāņem vērā, ka ne visās dalību valstīs, kas tāds pastāv, līdz ar to ir vēl grūtāk to izskaidrot. Cik eh, laiku ir vēl mūsu rīcībā, vaicā priekšsēdētājs? Desmit minūtes. Tomē kungs no Vācijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, te tika runāts uh, arī, ka citi kritizē šo certifikātu. Nu, varbūt es arī neesmu tik eiforiski noskaņots, esmu nedaudz uh, nu, varbūt tāds atturīgs, bet ja mēs vēlamies šādu certifikātu izstrādāt, tad tam ir jābūt arī pierādījumu spēkam, un ja šī regula stāsies spēkā, tad, protams, certifikāts arī būs juridisks instruments, savādāk nemaz nevarētu būt es varbūt tagad uh, savus šaubas uh, nemaz nepaudīšu, nav pietiekami daudz laika tam, bet esmu nedaudz nobažījies par uh, pilsonību, par eh, pilsonības kritēriju izmantošanu. Protams, mums ir jāpieņem lēmums. Mēs varam runāt gan par pilsonību vai par valsts piedarību vai arī pēdējo dzīves vietu, kurš kritērijs tad būs izšķirošais piešķirot mantojumu. Protams, mums ir jāņem vērā, ka dalība valstīs ir attiecīga, attiecīgas um, likumdošanas tradīcijas un uh, tās vajadzētu ņemt vērā, i, lem, lemjot par labu kādam no šiem kritērijiem. Tālāk, atsaucoties uz Lesaikundas teikto, viņa minēja reģistru. Rītdien Vācu parlamentā mēs eh, spriedīsim par šāda reģistra izveidi Vācijā. Uh, Es domāju, būtu patiešām pamatoti apspriesties par to, vai arī nevajadzētu izveidot šādu centralizētu reģistru, kurā būtu apkopoti mantojuma certifikāti. Vācijā šāds certifikāts vēl netiek izmantots, bet ir valstis, kurās jau pastāv šāds nacionālais certifikātu reģistrs varbūt šos reģistrus varētu harmonizēt, um, sasaistīt savā starpā. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Nākamais runātājs lūdzu. Junga kungs, jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir neliels vērojums par šo mantojuma certifikātu tēmu. Par to apmēram pirms gada mēs debatējām Francijas senātā. Mēs arī uzrakstījām atzinumu, kas bija ļoti pozitīvs attiecībā uz šo kopienas iniciatīvu. Un tomēr Mēs vērsām Francijas valdības uzmanību un dažādu Eiropas iestāžu uzmanību uz to, ka Francijā un varbūt arī citās valstīs šobrīd eksistē mehānisms, kas saucas mantinieku rezerve. Tā ir aizsardzības sistēma, kas ir domāta uh, partneriem vai bērniem, proti palicējiem kas var vienu trešdaļu, divas trešdaļas vai kaut kādu citu mantojuma daļu atstāt rezervē, atkarībā no tā, cik daudz ģimenē ir bērnu un tā tālāk. Mēs eh, vēlamies vērst Eiropas likumdevēju uzmanību uz to, ka šāds rezerves mehānisms varbūt arī būtu paredzams Eiropas certifikāta gadījumā. Francijā tā ir sena tradīcija, un mēs esam ļoti pieķērušies sistēmai. Mēs ceram, ka uh, regulas projektā arī atspogļosies jau šī esošā prakse. Varbūt kāds no jums varētu pastāstīt, cik tālu ir pavirzījies darbs pie šīs regulas un vai šāds apsvērums tiks iekļauts. Paldies! Uh, Es vēlējos uh, pateikt Drumēja kungam, saka priekšstādātais, ka nevēlējos kritizēt Vācijas parlamentu, bet uh, nu, šeit mēs dzirdējām to, kāda pieredze ir Francijas senātē, tādēļ vajadzētu arī varbūt palielīties ar to, kas ir sasniegts citās valstīs, un ir ļoti labi, ka valstu likumdevēji patiešām ir pievērsušies šim jautājumam. Un ja mēs runājam par valsts piedarību, es eh, nevēlējos tagad iedziļināties šajā jautājumā, par to jau vien varam eh, veselu dienu diskutēt, bet Tad, kad mēs pirms pieciem, sešiem gadiem apspriedāmies par zaļo grāmatu, mēs par šiem principiem jau apspriedāmies. Un mums patiešām ir ļoti labi jāizprot visa jautājuma kompleksitāte, bet jārunā arī ir par vēlēšanu tiesībām. Un ja jums ir kāds valsts valsts piedarība, tas uzreiz nenozīmē, ka jūs šajā valstī varat piedalīties vēlēšanās. Bet un Protams, šeit rodas arī problēmas ar uh, obligāto mantojumu daļu un, ja kāds trīs, di, trīs gadus ir nodzīvojis vienā valstī, tas uzreiz nenozīmē, ka viņš var piedalīties vēlēšanās, un viņam ir piešķirts visas pārējās tiesības. Un jāpadomā par pareizu šo elementu kombināciju. Tātad, piemēram, valsts piedarība un tiesības piedalīties vēlēšanās. Varbūt, ka tas būtu tāds labāks apvienojums, ap principu apvienojums. Un Junga kungs. Uh, arī eh, tas, par jūsu minētie jautājumi tiek eh, ļoti plaši apspriesti Vācijā un arī Eiropas parlamentā bija tikšanās starp eh, referentiem un ēnu referentiem. Mēs tikāmies arī ar ministru padomus pārstāvjiem. Un e, profesors Patū no Parīzes ir veicis pētījumu par e, tieši mantojuma tiesību problemātiku. Mēs ņemsim vērā visu to, kas jau ir paveikts. Eh, un, ja mēs runājam par iespējamām kombinācijām, par dažādiem kritērijiem, ko var ieviest, eh, lemjot par mantojuma tiesībām, īstenībā eh, pieņemot regulu, tik daudzas izmaiņas pilsoņu dzīvēs nenotiks. Piemēram, ja kāds Vācijas pilsonis dzīvo Francijā, Francijā notic, nopircis īpašumu, uh, viņš tomēr tiek pakļauts Vācijas tiesvedībai. Ja ir kaut kādas problēmas ģimenē, ar bērniem, ar sievu, un viņš savu naudu iegulda Vācijā, tā tad eh, skaidro naudu viņš ir ieguldījis Vācijā, es šeit runāju par nekustamo īpašumu, tad īstenībā e, Francija nevar e, neko darīt. Tātad e, šī nauda tiek mantot saskaņā ar Vācijas likumiem. Bet tagad Francijā arī ir notikušas nelielas pārmaiņas, atšķirības vairs valsts likumdošanā nav tik lielas, bet Īstenībā šī likumdošana uh, nenozīmēs uh, kaut kādu situācijas pasliktināšanos un uh, tādas nozīmīgas pārmaiņas pilsoņu dzīvēs tā ne, ne, neienesīs. Mēs vienkārši varēsim labāk risināt problēmas tādā pārobežu režīmā. Protams, parlamentam vajadzētu arī lūgt veikt pētījumu, lai mēs varētu pārliecināties par likumdošanas rezultatāti. Un tagad došu vārdu Lordam Baunes kungam noslēgumam. Paldies! Very... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un uh, dalību valstu parlamentu kolēģu vārdā es vēlos pateikties komitejai par šīs dienas sanāksmes organizēšanu. Atbilstoši mana parlamenta tikumiem, man jāteic, ka es esmu praktizējošs uh, jurists, un uh, mana, man, mana, mana prakses joma atšķiras no tiem juristiem, kas šeit piedalījās. Uh, Jūs jau varbūt arī zināt, ka apvienotās karalistas valdība nav uh, piekritusi šiem priekšlikumiem un iesaistījusies tajos. Viņus atbalstīja arī manis vadītā komiteja Lorda palātā. Mēs uh, analizējām šo komisijas priekšlikumu ļoti uzmanīgi, un mēs uh, konstatējām uh, sarežģītos aspektus, daudzus no tiem, kurus, kuri tika aktualizēti jau šorīt tostarp arī no Bundestāga kolēģi un, un jūsu priekšsēdētāju puses. Es nevēlos būt kārtējais eh, tipiskā eh, angļu piemērs, ko jau aprakstīja mans tautietis šorīt, taču mēs saskatām vajadzību pēc pārmaiņām, mēs atzīstam, ka pastāv reāls problēmas um, iedzīvotājiem, kuri saskars ar pārrobežu jautājumiem. Tomēr mēs arī uzskatām, ka mēģinot veidot eh, vispārīgu risinājumu, mēs saskaramies ar risku, ka var rasties neplānotas sekas un vēl, var vēl vairāk sarežģīties daudzas jomas. Šī tiesība joma ir cieši saistīta ar dalību valstu īpašumtiesību likumiem, ar dalību valstu kultūrām, tāpēc mums vajadzētu rīkoties daudz uzmanīgāk, un komisija jau ir rīkojusies uzmanīgāk kriminālo tiesību jomā, kur, es teiktu, ir vērojami ievērojami panākumi tika, rī, tika risināti soli pa solim konkrēti jautājumi, nevis kā šobrīd, eh, kad tiek ierosināta vispārīga pieeja. Ir jāņem vērā dalību valstu uh, konkrētās tradīcijas un kultūra attiecībā uz īpašumu tiesībām. Mēs uh, pieturamies pie uzskata, ka uh, īpašniekam vajadzētu būt tiesībām rīkoties ar savu īpašumu, kā tas vēlas. Un uh, tā ir diezgan uh, liela problēma apvienotajā karalistē. Es vēlos uh, aicināt deputātus izprast notāru lomu apvienotajā karalistē, tāpat arī iespējams citās dalību valstīs. Šo notāru loma var nebūt gluži tāda, kā runātāji aprakstījuši notāru lomu savās valstīs. Un eh, ne katrā dalību valstī notariālajiem aktam būs eh, tāds pats status kā citiem spriedumiem. Un tas uh, izraisa problēmas, kas mums šobrīd ir attiecībā uz Eiropas mantojuma certifikātu. Kad mēs pārskatījām priekšlikumu, mēs konstatējām, ka tas ir formulēts tik plaši, ka ietver sevi ne tikai tiesas spriedumus, bet arī notariālos certifikātus. Vai tiešām ar to pietiks, lai nodrošinātu īpašuma nodošanu apvienotajā karalistē vai jebkurā citā dalību valstī bez, eh, parastās, eh, bez parastiem, parastiem pārstāvības apliecinājumiem, kurus mēs sagaidītu? Tāpat mums arī radās problēmas ar autentiskajiem instrumentiem. Es apzinos priekšsādātāji, ka laiks eh, rit strauji un man ir jāizsakās īsāk, bet apvienotā karaliste šobrīd eh, strādā pie šī priekšlikuma, un es eh, nešaubos, ka galīgais lēmums par to, vai atteikties no šī priekšlikuma vai iesaistīties tajā, prasīs no mūsu puses uh, uz dzīves vietas jēdziena pārskatīšanu un piemērojamo tiesību aktu uh, precīzāku pielāgošanu, ir vajadzīgas labākas definīcijas, vajag eh, paplašināt eh, iespējas, un no nacionālā skatpunkta ir jānodrošina arī nodokļu iekasēšanas aizsardzība mantojuma lietās. Ir daudz dažādu detaļu, es neesmu droši, ka man ir laiks tajās iedziļināties, bet mums tās ir jāanalizē. Mums ir jāvienkāršo procedūra, bet uh, es uzskatu, ka vienlaikus šī vienkāršošana varētu radīt pretrunas. Kas... Un uh, mani kolēģi no citām valstīm uh, droši vien atzīs, ka, ja es, kad, kad es biju jaunāks, es, es būtu šādu priekšlikumu pieņēmis atplastām rokām, uh, man tas būtu bijis daudz izdevīgāks tad. Bet ir virkne bāžu, ir virkne iebildumu, kur dēļ mēs vēlamies detalizētāku analīzi, un es esmu drošs, ka visi deputāti no dalību valstīm vēlēsies rūpīgāk iedziļināties šajā priekšlikumā, pirms tas ir pieņemts. Es vēlētos, lai apvienotā karaliste piedalītos, nevis atteiktos no priekšlikuma, bet tas apvienotajai karalistei prasīs ļoti lielu darbu, jo šis priekšlikums ir ļoti sarežģīts. Manuprāt, pakāpeniskai pieeja būtu lielāka panākuma iespēja. Paldies, priekšsēdētājs, paldies eh, runātājam, Bonesa kungam. Es vēlos norādīt, ka arī mūsu britu kolēģi diskutē par priekšlikumu, uh, un eh, es viņu argumentus akceptēju, mēs eh, raudzīsimies, eh, ko tad izvēlēsies apvienotā karaliste - atbalstīt vai nē, bet mums ir jābūt savstarpējai sapratnē, lai šādas diskusijas būtu iespējams. Es saprotu, ka apvienotajā karalistē un Velsā ir pavisam citas tiesības, un šis vispārīgums eh, ne visur varētu būt piemērojams, bet eh, tā kā mēs eh, esam politiķi, tad mums jāapskata visi aspekti, tostarp arī Lorda Bonesa pieminētais nodokļu aspekts. Ar piemērojamajām tiesībām ir eh, saistītas arī piemērojumās nodokļu tiesības, un eh, te var rasties pretrunas. Es eh, vēlētos tomēr norādīt, ka mēs vēlamies, ar, lai ar komisiju tiktu rīkotas konsultācijas par nodokļu tiesībām, nevis par to, lai šie nodokļi tiktu unificēti, bet problēma ir tāda, ka nav uh, dubultās aplikšanas ar nodokļiem uh, noteikumu, un atsevišķiem uh, iedzīvotājiem tas var radīt diezgan lielas uh, problēmas nodokļu jomā. Es uh, uzskatu, ka šis uh, nav juristiem, eh, tikai juristiem skatāms jautājums. Visu valstu pārstāvji ir eh, pieminējuši šo valsts piedarības principu, un es tagad gribētu teikt, ka vai, vai tad mums arī būs jāpiemēro šarijas likuma kaut kādā veidā. Uh, Un uh, dalībvalstu pārstāvji, un es arī to starp uh, jau atsaucās uz valsts piedarības uh, aspektiem, to starp arī es. Un uh, iedzīvotājiem uh, tomēr ir jābauda viņu tiesības, un tā ir milzīga Eiropas pievienotā vērtība. Es pateicos visiem dalībniekiem, visiem runātājiem, ekspertiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Mēs eh, noslēdzam šo priekšpusdienas eh, sanāksmi un tiksimies pēcpusdienā. Paldies!